Dear colleagues, godātie kolēģi, vai Econ budget meeting, but I have to. Es jau to teicu Ekon un budžeta komitejas kopīgā sēdē, bet tagad arī mūsu komitejas sēdē es vēlu jums laimīgu jauno gadu. Prieks jūs atkal satikt. Uh, Un gribētu jautāt, vai varam pieņemt darba kārtību, ja iebildumi nav, tad tā ir apstiprināta. Un 8. Mm, novembra 28., 29., 5. un 12. decembra sēžu protokoli, arī, ja nav iebildumi, tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Daži paziņojumi vēlos atgādināt deputātiem, ka uh, mūsu komitejas un Lībe kopīgā sēde notiks uh, PHS 3C50 tūlīt pēc šīs sēdes beigām. Un uh, tiks izskatīt ziņojums par um, naudas attīstību mazgāšanai iegūto līdzekļu izmantošana terorisma finansējumam. Un parlaments ir arī sniedzis uh, papildu skaidrojums par saviem uh, grozījumiem, par efraku un grozīju uh, un formulējuma maiņu Eh, padome un komisija izskata šo jautājumu, bet Maltas prezidentūra vēlas vispirms konsultēties ar dalību valstīm pirms uh, uh, trialoga, un tas nozīmē, ka tas varētu notikt tikai um, šā gada marta beigās. 15. decembra koordinātoru sēdes rezultāti administratīvās eh, sadarbības koordinācija un cīņa pret uh, krāpniecību nodokļu jomā par uh, noteiktiem P, noteiktām PVN prasībām direktīva par PVN likmēm grāmatām un uh, laikrakstiem ETP, tālāk par PVN um, apvērstā mehānismu piemērošanu ETP atzinums par uh, jaundirbinātu uzņēmumu iniciatīvu S&D, ekon atzinums par uh, um, Ekon darbosies saskaņā ar 55. pāntu sask attiecībā uz atskaitīšanos par katru valsti atsevišķi. Līdz šim uh, priekšstādātāja konference vēl nav pieņēmusi lēmumu, varbūt tas tiks lēmts šobrīd. Ekonomiskā pārvaldība Dyson Kungs ieradīsies mūsu komitejas sēdē ātrāk nekā tika iepriekš ziņots. Tātad uh, koordinātori aicinājuši tikšanos organizēt janvārī. Tāpat uh, uzaicināt Itālijas centrālās bankas priekšsēdētāju uz atvērto koordinātoru sanāksmi un arī mm, Spānijas centrālās uh, bankas pārstāvi. Komisija koordinātori uzskatīja, ka komisija pagājušajā gadu budžeta plānus ir uh, publiskojusi pārāk vēlu un ka ir nepieciešams organizēt kopīgu viedokļu apmaiņu par uh, revīzijas palādas ziņojumu par SSM, un tāpat ir nepieciešams ar uh, Uh, Dombrovska kungu apspriest jā, Gulāras uh, ziņojumu. Un tie visi bija uh, priekšstādātāji paziņojumi. Tagad ceturtais darba kārtības punkts. Grozījuma izskatīšana Hokmāka ziņojumā par Eiropas pusgadu. Paldies, priekšsēdētāji, vēlu arī visiem laimīgu jauno gadu un tiešām mums būs tāds nepieciešams mums būs nepieciešama veiksme. 493 eh, grozījumi ir iesniegti šim eh, ziņojumam, kur ir daudz viedokļu par vienu un to pašu punktu Katrā ziņā tas liecina par lielu interesi. Esmu par to pateicīgs kolēģiem, esmu gatavs sadarboties ar ēnu referentiem. Mums jau ir notikusi pirmā diskusija no mūsu viedokļa. Domājot par visiem šiem grozījumiem, šajā brīdī, kad pastāv tāda liela neskaidrība gan ASV, gan notiek runas par Brexitu, finanšu nestabilitāte valda atsevišķās dalību valstīs un ir citi izaicinājumi un problēmas mūsu priekšā. Es domāju, ka e, šādā e, situācijā stabilitātes pakts ir vēl būtiskāks, jo tas piešķir Eiropas ekonomikai uzticamību un ja e, zūd ticība tam, tad tas var graut stabilitāti. Protams, jautājums ir tas, kā vērtēt šo pozitīvo fiskālo nostāju. Es vienmēr esmu pozitīvi noskaņots pret pozitīvajām lietām. Un ja mēs varētu diskutēt par to, ko, kā uh, uh, saglabāt uh, publisko finansējumu un veicināt izaugsmi, tas ir būtībā ne tikai būtiski, bet tas ir mūsu pienākums. Mēs eh, varam nonākt pie zināmas vienprātības, no vienas puses respektējot stabilitātes paktu, no otras puses nerad, nepieļaujot iegānstus, lai grautu publisko finanšu stabilitāti, bet tai pašā laikā izmantojot uh, iespējamos finanšu stimulus, fiskālos stimulus, ko pieļauj stabilitātes un izaugsmes pakts un ir jādomā par kvalitatīvu budžeta sastādīšanu. Mani vienmēr pārsteidz tas, ka tad, kad mēs apspriežam eh, lielus izdevumus, lielas uh, ieguldījumus, kas ir būtiski, un tad valdības uz tiem atsaucas, lai pārsniegtu stabilitātes faktu Eh, pakta noteiktās robežas. Nu, ja tas ir tik svarīgs finansējums, tad ar to jāsāk pirms vēl ir pārkāptas šīs robežas. Tātad tam jābūt ir pirmām izdev, izdevumu postenim, nevis budžeta sagatavošanas procedūras beigās pievienotam. Tādēļ ir uh, jānosaka prioritātes eh, dažādiem izdevumu posteņiem. Tā mums būs uh, būtiska prioritāte. Komisija ir apņēmusies garantēt stabilitātes pakta ievērošanu, bet mums ir arī jāvienojas par to, kā mēs raugāmies uz šīm lietām. Tātad daudzi grozījumi ir saņemti Protams, tā dažādās dalībvalstīs situācija ir atšķirīga, un daudz kolēģi norāda uz to, ka uh, izaugsmēs līmenis un darba vietu uh, radīšana uh, ir nevienmērīga dažādās valstīs. Šeit ir dažādi apstākļi. Jā, tas būtu jāņem vērā mums. Dažās dalībvalstīs izaugsmes uh, rādītāji ir labāki, citās valstīs sliktāki. Tas, protams, ir saistīts ar īstenoto politiku. Un es domāju, ka mums būtu tas jāanalizē, jāapspriež. Tā būtu jāskatās uz Eiropas ekonomiku kopumā, bet arī jāanalizē situācija atsevišķās dalību valstīs. priekšstādētāji, jā, jūsu, jūs iebāžat galvu leduskapī, bet uh, kājas uh, krāsnī, tad, protams, vidējā temperatūra ir ļoti laba, bet uh, tas nu neko labu nedod ne galvai, ne, ne kājām. Un tas pats sākāms arī par ekonomikas politiku. Mums ir jādara pareizās lietas. E jādomā par izaugsmu un nodarbinātību, un, protams, dažādos apstākļos ir arī atšķirīgas iespējas. Ins investīcijas ir būtiskas, bet tās ir jāpiesaista un jāgarantē pēļņa. Dažādu politisko grupu pārstāvi uzsver, ka ir nepieciešams zemāki nodokļi lai veicinātu nodarbinātību. Mēs arī diskutējām par struktūrālām reformām. Un noslēgumā gribu teikt, ka daudzos grozījumos tas izskan, ka izaugsmas līmenis ir uh, zems un ka tas ir saistīts ar uh, netradicionālo monetāro politiku, kas tiek iznot pēdējo gadu laikā, bet tā nav ilgspējīga, tā nevar turpināties vēl tā ilgus priekš, un ir uh, nepieciešama struktūra reformas. Varam, protams, cerēt uz fiskāliem stimuliem, bet mēs jau esam ilgu laiku šādus uh, stimulus devuši Eiropas ekonomikai un eh, līdz ar to mēs atgriežamies atkal un atkal pie struktūra reforma nepieciešams pat no šāda viedokļa. Mums tas viss ir jāapspriež. Es domāju, ka ir kopīga izpratne par to, ka var darīt vairāk attiecībā uz publiskām finansēm, attiecībā uz reformām, investīciju piesaistīšanu, varam garantēt stabilitāti un un ka varam visu šīs trīs lietas apvienot. Un ja ir šī pozitīvā fiskālā nostāja, tad mēs varam to atbalstīt, ja tā atbilst stabilitātes paktam. Paldies referentam tagad Silvas Pereiras ah, kungam vārds, es un te grupas vārdām. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlos visus sveikt jaunajā gadā. Tāpat pateicos Gunāram Hekmarkam par uh, paustajiem komentāriem. Gribu teikt, ka S un D grupa uh, vēlas ar jums sadarboties. Mēs esam gatavi uh, panākt kompromisus, bet uh, ir vēl daudz, kas jādara, lai mēs nonāktu pie šāda rezultāta. Pašreizējā ziņojuma versija ir ļoti vēl attālināta no līdzsvarota rezultāta, kādu vēlamies panākt. Bet nav šaubu par to, ka mūsu uh, noskaņojums, gatavības dialogu un kompromisu palīdzēs mums panākt labu kompromisu, kā tas mums izdevies arī iepriekš. Kompromisti, ko esam panākuši iepriekš, ir izējas punkts. Mēs nevaram pieņemt to, ka Eiropas parlaments uh, tagad uh, būs uh, mazāk prasīgs nekā iepriekš. It īpaši attiecībā uz uh, taisnīgu un līdzsvarotu izaugsmi visā Eiropas kontinentā. gribu uzsvērt, ka esam gatavi panākt kompromisus un ka vēlamies balstīties šai darbā uz iepriekšējos gados sasniegtumu. Katrā gadījumā mūsu grupa <clears throat> nevērsīsies pret noteikumiem, nesakot, ka tie nav atbilstoši ekonomikas monetārais savienībai. Bet, ja mēs palūkot, skatītos uz pašreizējām problēmām, tad runa jau nav tik daudz par noteikumu ticamību. Galvenā problēma, ar ko mēs saskaramies Eiropas Savienībā, ir investīcija trūkums, tas, ka ir nepietiekams izaugsmes līmenis, ka ir liels bezdarbs, ka pastāv nevienlīdzība un šī nevienlīdzība arvien pieauga. Tas viss eh, rada eh, neapmierinātību, arī neapmierinātību ar Eiropas projektu un būtībā apdraud šī Eiropas projekta turpmāko pastāvēšanu. Un tas mums ir viss jāuztver nopietni piekrītu referentam eh, par to, ka ir jārīkojas pareizi fiskālai un ekonomiskai politikai jābūt pareizai. Un šis ir izšķirīgs brīdis, kolēģi, attiecībā uz ekonomikas pārvaldību. Šajā brīdī Eiropas parlaments uh, paudīs savu viedokli par to, kādā virzienā ir jāiet šai ekonomikas un fiskālai politikai. Mūs uzklausīs, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī uh, to, eh, ka mums jābalstās uz politiskiem faktiem, proti, ka Eiropas komisija ir vērsusies pie dalību valstīm un uh, Eiropas Savienības uh, institūcijām, uh, sakot, ka Eiropas ekonomikai būs nepieciešams 2017. gadā lai tiktu īstenota tāda fiskālā politika, kas stimulē izaugsmi. Tas ir galvenais, kas nepieciešams Eiropas ekonomikai. Fiskālā politika, kas papildina monetāro politiku. Jūs noteikti uh, saprotat tad, ka nevar turpināt, uh, kā tas ir bijis jau dažus iepriekšējos gadus, šo ekspansiju monetārā jomā. Komisija norāda, ka nu pat apstiprinātais 2017. gada budžets un komisijas rekomendāciju īstenošana novedīs pie mērani restriktīvas uh, fiskālās politikas, nevis tādas fiskālās politikas, kas veicinās ekspansiju. Eiropas komisija mums saka, ka 2017. gadā Eiropā tiks īstenota nepareiz fiskālā politika, ja nekas nemainīsies. Un tādēļ Eiropas komisija nāk klajā ar ierosinājumu e, īstenot tā saucamo pozitīvo fiskālo nostāju vai attieksmi. Proti, ka valstis, kam ir uh, budžeta rezerves uh, ir aicināts darīt vairāk, un mēs atbalstām šādu komisijas ierostinājumu. Mūsu grupa strādās pie tā, lai atbalstītu visus tos signālus, kur, kas runā par investīciju nozīmību. Mēs darīsim visu, lai pārvarētu atšķirības Eiropas Savienībā un lai panāktu to, ka fiskālā politika atbilst šī brīža izaicinājumiem, bet mēs nevaram atbalstīt neko tādu ziņojumā, kas būtu pretrunā ar parlamentu iepriekšējo nostāju attiecībā uz sankcijām un sodiem. Parlaments ļoti skaidri ir iepriekš paudis savu nostāju. Un mūsu debašu centrā ir jābūt tam, kādu politiku īstenot, kāda ir poli pareizā politika šai ziņā. Lukskungs. Thank you very much, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, runāšu Zīles kunga vārdā, jo viņš diemžēl šodien nevarēja ierasties un lūdzu sevi aizbildināt. Tātad Zīles kunga prāta eh, lielākā daļa grozījumu Uh, ir ļoti pārdomāti. Hokmārka kunga ziņojums ieskicē ļoti labu uh, virzību, bet nu, vajadzētu to vēl vairāk uh, pieslīpēt, lai labāk tiktu galā ar daudzajiem izaicinājumiem. Un, lai gan um, izaugsme ir atgriezusies Eiropas Savienībā, tā ir jāveicina vēl vairāk, jo tā joprojām ir ļoti trausla. Tas pats attiecas arī uz nodarbinātību. Dalībvalsts starpā ir ļoti atšķirīgi nodarbinātības rādītāji. Uh, Un jāsaka, ka eirozonas glābšanas pasākumi varbūt arī nav, nav bijuši tik caurskatāmi un neatspoguļo pietiekami labā, labi lielās atšķirības starp dalību valstu situāciju, ņemot vērā parādus un tā tālāk. Jārunā arī par investīcijām. No vienas puses mēs runājam par to, cik svarīgi ir labi sakārtot budžeti, kopīgi noteikumi. Uh, Ir arī Junkera plāns, eh, kuru daudzi uzskata par tādu kā panacēju Eiropas Savienības finanšu problēmām. Vairums no ESIF līdzekļiem ir nonācis tajās valstīs, kur jau tāpat ir gana eh, investīcija, bet eh, jāsaka, ka nabadzīgākajām valstīm ir ticis ļoti maz šīs kūks kumos. Un pārsvarā tas ir nācis par labu valstīm, kam jau tā ir bijis zemes parāda līmenis un kuru budžetiem nav īsti bijis, kur, ko kritizēt. Jā, man ir tikai divas minūtes, vai Zīles kungam bija divas minūtes atvēlēts, es varbūt arī pats varētu kaut ko piebilst no savas puses. Uh, Tātad vairums no ESIF līdzekļiem ir tikuši izmantoti tieši tādās valstīs, kurās jau ir pietiekami augsts investīcija līmenis. Uh, Es uzskatu, ka tā ir viena no galvenajām finansiālajām problēmām. E, ES tātad investīcijas ir atkarīgs no marģināliem kapitāla produktiem un jāsaka, ka tur, kur šie produkti ir augstā līmenī, investīcijas notiek un citur tās ir grūtāk piesaistīt. Un šis produkts netiek paaugstināts, paaugstinot kapitālu attiecīgajā valstī. Uh, lai varētu šīs pro, kapitāla produktu maržas paaugstināt, ir jāpaukstina uh, humānā kapitāla kvalitāte, jābūt labākai piekļuvēji tehnoloģijai, kvalitatīvākām infrastruktūrām un uh, valsts pārvaldēji. Tie ir tie faktori, kas uh, veicina uh, šī marģinālā kapitāla produkta veicināšanas aspektus. Mums ir jāņem vērā šie te faktori, produktivitāte, tas, kas izriet no krīzes, gan, tā teikt, centrāla Eiropā, gan arī perifērijā. Jāsaka, ka pieejami resursi, pieejamās investīcijas tiek sadalītas atšķirīgā veidā, mēģinot stimulēt ekonomisko izaugsmi. Uh, Tātad mums ir jārunā par konkurētspēju, bet konkurētspēja, protams, eh, ir grūti atrodama valstīs, kas nav konkurencē iesaistījušās. Mums ir jālabo, jālabo situācija Eirozonā, jābūt labākam līdzsvaram, bet mums vairs nav uh, mūsu rīcībā šāda konkurētspēju, līdz, konkurētspējas līdzsvarojošā mehānisma, proti kopīgās. Uh, Uh, val, kopīgais valūtas kurs uh, vairs nav izmantots. Paldies! Thank you. Um, yes. Paldies, tagad Viernieks kundze lūdzu. Paldies, novēlu visiem laimīgu 2017. gadu. Gribēju pateikties Hokmārka kungam kur, par šo ziņojumu, kuru visumā atbalstām. Mēs arī esam sagatavojuši vairākus grozījumus tieši par investīcijām. Eiropas Savienībai ir jāuzlabo uzņēmēju darbības vide šajā teritorijā pilnībā. Uh, um, transponējot, iztenojot uh, vienotā tirgus regulējumu, tādu arī kā kapitāla tirgu savienības likumdošanu. Ir jāuzlabo piekļuve finansējumam uh, tādām uh, kompānijām, tādiem uzņēmumiem, kur ir patiešām liels izaugsmas potenciāls. Ir jāveicina inovācijas, novatorisms, izglītība, jāizmanto tehnoloģijas, IKT. Uh, Komisijai ir jādomā par stimuliem, kā a, piesaistīt investīcijas ar ESIF palīdzību arī pārobežu projektiem. Daži vārdi par struktūrālām reformām. A, Dalību valstīm ir jāveic vairāk, lai ieviestu tām domātos ieteikumus, ko sagatavojas komisija, pilnveidojot vienoto tirgu. Mēs pieprasām, lai komisija un dalību valsts arī vairāk dara veselības aprūpas jomā, sadarbojoties, apmainoties ar paraugu praksi ES līmenī. Izdevumi veselības aprūpē dalību valstīs tagad paņēma apmēram 5 līdz 11% no IKP, un ņemot vērā demografiskās pārmaiņas, šī summa tikai pieaugs. Tādas ir aplēses. Ja runājam par fiskālo atbildību un finansējumu struktūru, ir jābūt labiem fiskāliem noteikumiem, kas tiek ievēroti, lai atgūtu uzticību finanšu tirgu uzbūvē kā tādai. Ilgtermiņa um, valsts finansējuma ilgspēja ir uh, jāpatur prātā kā svarīgs instruments, ņemot vērā arī demografisko uh, pārmaiņu radītos izaicinājumus. Komisijai ir jāizveido rādītāji, lai varētu izmērīt, kādā veidā dalībvalstu budžeta politika ietekmē nākamās paaudzes. Ja runājam par dalībvalstu ieviesto politiku un demokrātisko uh, kontroli, atskaitīšanos, tas ir jāuzlabo. Un ir jābūt arī labākam dialogam starp komisiju un dalībvalstīm, ņemot vērā valstīm do, sniegtos ieteikumus, valstīm domātos ieteikumus. Tiem ir jābūt likumīgi saistošiem, tad, kad ievēlētās valdības tos pieņem. Ar nepacietību gaidu sadarbību ar jums. Paldies! Thank you! Um, I don't see Guēs. Neredz nevienu no goja grupas. Zaļie arī nav šodien ieradušies. FDD, NF. Bastorkundze, jūs gribējāt kaut ko teikt? Nē. Āneman kungs. Paldies priekšsēdētāji, tāpat kā katru gadu Es uh, uzmanīgi iepazinos ar šo ziņojumu šogad ar Hokmārka kungu ziņojumu. Un jāsaka, ka tāpat kā pagājušā gadā vairums ziņojumu e, ir e, jāplūko kā tāda lielāka, lielāka pasākuma vai lielākas politikas jomas uh, sastāvdaļa mums jārunā par konkurētspēju, investīcijām, ekonomiku. Protams, mēs vēlamies uh, būt spēcīgāki ekonomiski, un tas nāktu par labu visai Eiropas Savienībai, domājot arī par uh, Māstrihtas līgumā atrunātajām normām par šādu sadarbības modeli. Mēs vienmēr esam atbalstījuši šādu pieeju, bet pēc tam uh, Nu, ļoti daudz kļūdu tika pielaist pēc Māstrihtas uh, līguma pieņemšanas, pēc kopīgās valūtas ieviešanas un tā tālāk. Tas viss bija ļoti kaitīgi ekonomiskajai izaugsmēji. Ja mēs runājam par konkurenci un par dalību valstu individuālo konkurētspēju, šādu nonevilēšanu to tikai ir ietekmējusi uh, nelabvēlīgi. Tagad ir jauns modelis, politiķi lēmj, ka viss ir jāsalipina kopā, jāsmet vienā katlā, viena ekonomiskā zona, viena valūtas zona. Mēs esam eh, tagad eh, iestiguši dubļos, mēs netiekam uz priekšu un kaut kas mums ir jādara. Un šis kopīgais veidojums, šis konglomerāts patiešām nav pats veiksmīgākais eh, projekts. Es domāju, ka varbūt Hokmārka kungs Uh, to pats vēl īsti neapzinās, bet jā, nu šeit ir tādi nelieli mm, iedrošinoši izaugsmas rādītāji, bet tie nav pārāk augsti, lai mēs jau tagad varētu justies droši. Un jā, ja mēs te runājam par galvu leduskapī un eh, kājām, eh, piemēram, krāsnī, un ka vidējā temperatūra ir gana laba, bet, nu, kas notiek katrā galā, tās jau ir lielas atšķirības. Uh, Mm, tas pats attiecas arī uz dalību valstīm. Un es arī gribētu iepazīties ar Eiropas pusgadziņojumu. Paldies! Thank you! Paldies! Viens uh, eh, Pērnš Bērēs, brīvais mikrofons tagad lūdzu, divas minūtes. Merci. Paldies! Ar Rozātī kungs arī pēc tam runās. Varbūt Rozātī kungs un priekš uzstāsies. Nu labi. Tad es turpinu pateicos referentam par prezentāciju, bet viņš mūsu debatēs ir ievies jaunu jēdzienu par leduskapi un krāsni, lai atspoguļot atšķirīgās uh, ekonomiskās politiskās situācijas, bet viņš pats uh, šos kriterijus nepiemēro savam, uh, pēc tam savai analīzei. Uh, Eh, tika norādīts, ka ir daudz eh, budžeta stimulu bijis, bet eh, nav bijis pietiekam daudz struktūra reformu. Bet manuprāt, šīs, šajās ekonomiskās debatēs, kas notiek, un būtībā ir jau iestājies tāds pagurums atsevišķās valstīs, nav jau tas, ka bijis par daudz uh, Uh, šo stimulu, jo tad jau nebūtu nepieciešams Junker plāns, bet gan ir bijis pārāk daudz uh, pirmās paaudzes struktūra reformu, kas ir izraisījis tādu kā nogurumu. Un uh, ir tikai bijusi runa par izmaksām un uh, konkurētspēju. Un es uh, Uh, aicinātu mums uh, atteikties no šīs polarizācijas starp uh, krāsni un leduskapi, bet runāt par jaunās paaudzes struktūra reformām un par stimulu nepieciešamību uh, it īpaši Eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā. Darījuši Rozatī. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribēju pateikties Hokmārka kungam par uh, labi sagatavotu ziņojumu. Es pilnībā piekrītu viņa novērojumiem un ieteikumiem. Es, piemēram, uzskatu, ka ir labāk jāplāno uh, savi izdevumi, un ja mēs investīcijas, it īpaši infrastruktūrā, uzskatām par nepieciešamām, uh, tad eh, tās vajadzētu jau asignēt pašā izdevuma saraksta augšgalā. Kad mēs radām kaut kādus izņēmumus un atkāpes, eh, kad mēs tērējam vairāk nekā paredzēts sākotnēji, tas, protams, paņem līdzekļus no. Um, pastāvīgajiem izņēmumiem, un jāsaka, ka struktūrāls investīcijas vienmēr var iekļaut eh, nu, papildus um, ārpus maržām izdevumu tāmē. Ja mēs runājam par eh, fiskāliem stimuliem, Hokmārka kungs teica, ka Eiropas Savienībā tie ir daudz izmantoti, cevišķi Eirozonā. Man šķiet, viņš šeit eh, runāja par parādu līmeņiem. Jā, ja mēs runājam par parādu līmeņiem, ir bijis daudz fiskālo izdevumu, bet tas, um, šie līdzekļi nevienmēr ir nonākuši pareizajā galamērķī mēs pietiekami labi neizprotam uh, situāciju, kāda valda katrā dalību valstī. Lai uh, paaugstinātu izdevumus un stimulētu ekonomisko attīstību, Eiropai nav nekāda instrumenta, lai dalību valstīm liktu tērēt vairāk. Uh, Nīderlandē, Vācijā, nu tur nav tādu instrumentu, lai pārliecinātu šīs valsts tērēt vairāk naudas. Ja tās vēlas, tās to var darīt, bet tām tas nav jādara par uh, katru cenu. Un ir valsts, kurām nav vienkārši šādu līdzekļu, nav šādas liekas naudas, ko izmantot. Mums jāsaprot, uh, kā risināt šo situāciju, kā uh, līdzsvarot šos izdevumu līmeņus Eirozonā. Mums ir jādomā par eh, konkrētiem instrumentiem. Mēs varbūt nevaram dalību valstis visas eh, nu, samest vienā katlā, izveidot vienu vienīgu fiskālo politiku. Vēl viens komentārs, ja drīkstu priekšsēdētāji atbalsojot Lukas kunga teikto, es viņam pilnībā piekrītu, um, runājot par konkurenci un par valstīm, kas nav konkurētspējīgas, bet kā viņš šeit vērtē eiro? Tas man īsti nepatika. Ja Lukas kungs uzskata, ka ja valstīm joprojām pašām būtu sava nacionālā valūta, tas kaut ko atrisinātu, manuprāt, tas ir aplami. Ja jums ir, būtu pašiem sava valūta, jūs nebūtu konkurētspējīgāki, jūs būtu lētāki, jūs nesat inovatīvāki, jūs esat lētāki. Uh, Tas nav ilgtermiņa risinājums, tas uh, sniedz uh, atspēju tikai uz brīdi. Paldies, Filips Lamberts, lūdzu. Tikai reaģējot uz Rosātī kunga vārdiem. Es varu piekrist uh, pēdējiem teikumiem viņa runā. Nu, ja jūs esat lētāks, tas nenozīmē, ka jūs automātiski esat konkurētspējīgāks, jo konkurence rodas piedāvājot pakalpojumus, preces, uh, kas rada papildvērtību, kas ir labāki par konkurentu pakalpojumiem. Tālūk ir patiesā konkurētspēja. Jāsaka, ka cenu konkurence ir nu, tāds vienkārši veids, viegla metode, kā to panākt. Eiropai ir jākonkurē eh, cīnoties par papildvērtību, par augstu kvalitāti, nevis mēģinot valstīm vienai otru izkonkurēt ar cenu līmeņiem. Mums ir eh, jāīsteno uh, vērienīgi investīciju plāni, jums tas šķiet tāds netieši instruments, bet paraugoties uz sešpaku un eh, makroekonomiskā līdzsvara trūkuma procedūru, netiešā veidā tā var dalību valstis mudināt investēt vairāk. Ja jums ir pārāk lieli pārpalikumi, Tātad, ja ir ļoti liels, liela, mm, liels konta pārpalikums, tas nozīmē, tas akurāt nenozīmē, ka valsts ir ļoti konkurētspējīga, jo bieži vien tas nozīmē nepietiekams investīcijas un nepietiekama patēriņa. Kad mēs kritizējam Vāciju par šiem milzīgajiem pārpalikumiem, tas notiek ne jau eh, eksporta dēļ. Mēs sakām, ka Vācija To ir radījusi mākslīgā veidā. Mēs zaļie gribam, lai ir investīcijas, nevis tikai mēģinot celt uz augšu patēriņa līmeni, bet piesaistot investīcijas uh, labiem projektiem. Mēs zinām, ka Vācijā ir uh, pārāk zemas investīcijas. Man liekas, patiešām ļoti absurdi, ka ar Junkera plānu finansē investīcijas Vācijā, kur ir tik milzīga šī investīcija kapacitāte. Uh, Mums jāsaprot, kur tas ir visvairāk nepieciešams, un komisijai tas ir jāsaprot, izmantojot šo plānu. Jā, Lukas kungs nerunās ilgāk par vienu minūti, došu viņam vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevaru solīt, bet centīšos būt lakonisks. Es gribētu, lai kolēģi no EFDD un uh, kreisās pāri mums eh, dotu iespēju izteikties, un tā kā viņš šodien nav ieradušies, tas ir iespējams. Un kolēģis runāja par konkurētspēju, tā tad var notikt konkurence par cenām, cenu līmenī un kvalitātes līmenī. Bet konkurētspēja arī pieaug pazeminot cenas, jo lētāk jūs pārdodat produktu, jo konkurētspējīgāks esat. Uh, Bet, ja cenu atšķirības ir tik milzīgas, kā tas tagad ir vērojams Eirozonā, jāsaka, te pat ir 30-40% uh, atšķirības dažās Eirozonas valstīs, nu tad ir vienkārši nerealistiski lēst, ka uzņēmumi šādos apstākļos varētu konkurēt ar savu produktu kvalitāti, kas, piemēram, varētu izlīdzināt šos 40% eh, cenu atšķirībās. Mums ir jāparūpēs, lai investīcijas dalību valstīs būtu eh, tādas, kas atmaksājas, kas eh, dod šo papildvērtību. Paldies, runātājs tiek pārtraukts. Jā, arī brīvā mikrofona procedūra mums ir jāizmanto pietiekami elastīgi. Bet tagad došu vārdu uh, referentu kungam noslēgumā. Liels paldies par visiem komentāriem. Es, protams, nevarēšu tagad uh, visu izklāstīt. Mums ir uh, jāsaprot. Uh, šī cēnu politika, algu politika, mēs gribam maksāt cilvēkiem augstākas algas, nevis zemākas. Uh, Bet ko es gribu paturēt prātā, kā tāds doma grauds no šīm diskusijām? Stabilitātes paktu neviens neapšauba. Es domāju, ka mums visiem ir līdzīgi kavēkļi. Ja mēs runājam par šo pozitīvo fiskālo nostāju, tai nevajadzētu nekādā veidā mēģināt drupināt vai apšaubīt stabilitātes un izaugsmas pakta nozīmīgumu. Un tagad man atkal jāatgriežas virtuvē. Pielēdus skapja un krāsnes. Mums jāapzinās ka dalību valstīs situācija nav pilnīgi eh, homogēna. Ir teikts, ka jā, pietrūkst izaugsmes, tā ir pilnīga taisnība. Ir dalība valsts, kurās ir visai gausa izaugsme, un ir tādas, kurās tā ir uh, pietiekama augsta, un ir arī augsts investīcija līmenis. Un, protams, tas ir saistīts arī ar uh, valsts uh, finansējumu stabilitāti. Dažās dalību valstīs ir arī augstākai eh, nodarbinātības rādītāji Eiropā. Nu kādēļ tad ir šādas atšķirības? Mums tas ir jāmēģina izprast. Varbūt, ka Um, parādu un parādu līmeņu paaugstināšana vienmēr ir tas labākais risinājums. Nu, ilgtermiņa konkurēt spējas veicināšanai uh, varbūt veiksmīgāk būtu veikt uh, struktūrāls reformas. Tas nav pretrunā ar izaugsmi, un valsts budžets, valsts finansējums ir jāizmanto vislabāk, lai padarītu konkurētspēju realistisku. Un Rosatī kungs te runāja par valsts finansējumu, kas veicina izaugsmi. Jā, es šo domu paturēšu prātā. Un es arī, protams, vedīšu sarunas ar ānu referentiem, lai varētu izstrādāt kompromisu grozījumus. Ar nepacietību gaidu mūsu diskusijas ar visiem godotiem deputātiem no šīs komitejas un arī ānu referentiem. Paldies! This, uh... Paldies! augstu vērtēju šos centienus mēģināt panākt kompromisa risinājumus, tad no nu nepacietību gaidīsim jūs tālāko darbu. Kā jau referents ļoti labi zina, tad šis papildu elements būtu tāds, ka beig beigās mēs vēlamies pilnībā izmantot šīs, šos noteikumus, tajā skaitā arī elastību. Tas ir neatņemams šī procesa elements. Tomēr esmu pārliecināts, ka sarunu gaitā mums izdosies nonākt pie laba kompromisa, kas varēs nodrošināt arī zināmu vienprātību. Kā jau tā tika panākt arī saistībā ar iepriekšējiem ziņojumiem. Balsojums par ziņojumu ir plānots 6. februārī, un plenārsesijā cerams tas tiks izskatīts 13. februārī. Ļoti jauki! Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Filips Lamberts ziņojams par Eiropas Savienības programmas izveidu laika posmam no 17. līdz 20. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu gallietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā the chair now. I pass all. Un nododu priekšsādātāja lomu Markusam Ferberam un vārds uh, referentam lūdzu. Paldies priekšsādātāji, darbie kolēģi! Kā jūs būsiet pamatījuši, iepazīstoties ar kompromisa grozījumiem, kuriem, kurus vakardien izplatījām, mēģinājām ņemt vērā pēc iespējas visus priekšlikumus, visus grozījumus no kolēģiem, kas kopumā varēja atbalstīt programmu. Es saprotu, ka daži to nevar darīt, bet lielais vairums var gan. Un mēģinājām ņemt arī vērā IMCO pienesumu, kā jūs zināt, viņiem ir uh, ekskluzīvā kompetence 6. un 8. pantā, dalītā 1., 2., 3. pantā, tādēļ mēģinājām pēc iespējas ņemt vērā viņu viedokli. Tas bija arī ar mērķi pātrināt procedūru, pavisam īsi runājot, piedāvātais jaunais teksts nav pārmēru atšķirīgs no sākotnējā komisijas priekšlikuma. Izskatīšu to pantu pa pantam ātri. Pirmais pants. Te pie darbībām, kur būs līdzfinansējums, ir izglītība, apmācība, darbības saistībā ar sabiedrības interesēm, kā arī IMCO 14. grozījums, kur bija darbības saistībā ar patērētāju tīkliem. Otrais pants mērķi. Šeit ir iekļauta ideja par to, ka finanšu regulējuma kontekstā programma stiprinās finanšu gala lietotāju iesaisti ne tikai Eiropas savinības līmenī, bet arī citos, tajā skaitā daudzpusējā līmenī. Ņemam vērā arī KO25 grozījumu, kura mērķis ir precizēt komisijas monitoringa pienākumus saistībā ar labumu saņēmēju darbībām. Šīs programmas ietvaros trešais pants, labums saņēmēji. Te vairāk jēnu referenti, kā arī IMCO piedāvāja ideju, ko esam iekļaujuši par to, ka labumu saņēmēji jāpaplašina tīkls dalībvalstīs. Lai ne, tātad, šis ir mērķi, lai te mēs nerunātu par tādu Briseles burbuli, bet gan uh, reāli tiktu iesaistīts pēc iespējas lielāks skaits dalībvalstu. 7. pantā programmas īstenošana tur nekāda milzīga grozījuma nebija. Tur pieņēmām IMCO tekstu vienkārši. 9. pants izvērtēšana tur ir Sirpa un Enrike priekšlikumi par to, ka mēs piesaistītu arī citas kvalificējušas organizācijas, ja nu programma tiktu pagarināta uz vēl jaunu finansējuma periodu, un komisija vērtēs iespējas potenciāli palielināt finanšu aploksni programmas īstenošanai. Citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka raugāmies jau uz nākamo periodu atvērtā veidā, gan saistībā ar potenciāliem labumsaņēmējiem, gan arī pat saistībā ar potenciālu finansējumu apjomu. Un konsultējoties ar komisijas dienestiem un arī programmas um, izmantotājiem, Esam piedāvājuši grozīt desmito pantu. Programma stātos spēkā 17. gada 1. maijā un ilg līdz 20. gada 1. decembrim. Šeit mērķis ir nodrošināt uh, secīgumu, paturot prātā, ka darbības grantu norma šobrīd uh, beidzas šī gada 30. aprīlī. Programma tādējādi nodrošināt to, ka nav uh, pārtraukumu starp pēdējā granta izmantošanu un jaunās programmas uzsākumu. Nu, kas attiecas uz kalendāru, plānojam rakstisko procedūru ar diviem divām kārtām. Otrais kompromiss priekšlikums tiks nosūtīts līdz nākamajai nedēļai. Termiņš komentāru iesūtīšanai būtu pirmdiena, 23. janvārs, lai 25. janvārī varētu balsot. Ceram, ka te nebūs uh, nekādas pretrunas starp parlamentu un padomu, lai beigās plenārsesijā mēs laicīgi varētu par šo priekšlikumu nobalsot un nebūtu šis rokš, ropšī pauze, par kuru iepriekš jau runājām. Paldies! Paldies vārds uh, referentam un tagad vārds ēnu referentiem un uh, tagad. Uh, Tolojāna kungs uzstāsies pietikainens kundzes vārdā. Liels paldies! Pietikainens kundze ir iesniegusi vairākus grozījumus, bet kopumā viņa atbalstīja komisijas priekšlikumu. Viņa uzskata, ka šobrīd ir pareizi izcelt uh, un uh, atsaukties uz labumu saņēmējiem. Pretējā gadījumā mēs uh, traucēsim šo divu organ, organizāciju darbam, bet iegūtam tam nekād nebūs. Komisijas priekšlikums ir ļoti laicīgs, um, finansējums piešķiršana jau ir uzsākt šī gada sākumā, un jaunu konkursu organizēšana tikai pālēninātu 17. gadā jaunu finansējumu piešķiršanu apdraudot darbības. Kā jau komisija norādījusi, nav citu šobrīd organizāciju, kas varētu veikt darbības visā Eiropas Savienībā, līdzīgi kā to dara div, šīs divas organizācijas. Vitikainens kundze gribētu arī izcelt, ka pilotprojekts un attiecīgais finansējums sākotnēji tika um, izveidot balstoties uz Eiropas parlamenta konkursu pieteikumu. Tomēr viņa grozījumos arī norāda, ka finansējums ir jāturpina arī pēc esoši tātad šobrīd paredzētā perioda no 17. līdz 2020. gadam. Nākotnē konkursos vajadzētu pie, būt iespēja pieteikties visiem labam saņēmējiem, kas, piepildi, aiz, kas atbilstu kritērijiem. Un viņi arī uzskata, ka organizācijām ir jāuzlabo geogrāfiskais pārklājums, lai tās būtu klātsošas vairākās dalībvalstīs. Paldies! Liels paldies! Un Ole Ludvigsons uzstāsies S&D grupas vārdā, lūdzu. Tak för ordet, herr ordförande. Liels paldies priekšsādātāji. Jautājums šeit ir par um, uzticības atjaunošanu patērētājiem Eiropas Savienībā, Eiropas finanšu sistēmai. Mēs, protams, atbalstām uh, papildus uzraudzību pār Eiropas Savienības finansējumu. Tas ir būtiski arī strādājot pie tiesību aktiem šajā jomā. Ir jābūt iespējām panākt, ka ļoti tehniskā finanšu likumdošana ir lasāmāk, saprotamāk patērētājiem. Un jā, jāpārliecinās arī, ka šeit ir zinām neatkarība no komisijas. Sabiedrības uzticība šīm organizācijām ir atkarīga no tā, vai tās ir pilnībā at, eh, neatkarīgas, un tās neietekmē nekāda ārējie spēki. Ilgtermiņā ir ļoti svarīgi stiprināt šo organizāciju finansiālo neatkarību un ir pilnīgi skaidrs, ka šeit jāpanāk progress. Tomēr, nu, vienkārši tas nebūs. Šīs organizācijas nebūs pilnībā neatkarīgas no komisijas. Un komisijai savukārt ir kontrol, lielā mērā kontrolas iespējas pār šīm iestādēm. Tas var apdraudēt to neatkarību. Tajā pašā laikā finanšu resursi ir visai ierobežoti Un šīs organizācijas iespējams nevar darīt pilnīgi visu, ko tās vēlētos darīt, aizstāvot patērētāju tiesības dalībvalstīs. Tādēļ tīkli un aktīvas organizācijas dalībvalstīs nākotnē būs ļoti svarīgi. Esmu pārliecināts, ka kopā ar referentu un pārējiem ēnu referentiem mēs nonāksim pie laba teksta beigās. Paldies! Arī Arbītāna Jūkipils. Thank you very much, Ole, and for the liberals. Liels paldies, Ole. Enrika Vašembo, liberāļu grupas vārdā, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāji. Izteikšos pēc iespējas īsāk. Mana grupa plāno atbalstīt šo priekšlikumu. Atbalstīsim komisijas tekstu ļoti veiksmīgi grozītajā versijā, kā to paveic Lamberkungs. Mēs vakardien pavisam ātri iepazināmies ar kompromisu priekšlikumiem. Šķiet, ka viss ir uz pareizā ceļa. Vienīgā potenciālā problēma, kas mums varētu būt, ir politiska rakstura. Un tā ir sakojoša. Komisijas teksts tam ir jābūt pamatā arī mūsu lēmumam. Un izpētes grupas, kurām ir zināmas pilnvaras, tam nevajadzētu uzskatīt, ka tās pārstāv pilsonisko sabiedrību. Mēs esam tie, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību. Es nekad savus pienākumus neaizmirstu, arī kolēģi negribētu, ka to dara. Mēs esam šeit, lai īstenot pilsoniskās sabiedrības intereses, ekspertiem ir jādara savs darbs, bet, uh, nu, protams, jo vairāk cilvēku pie kā strādā, jo vieglāk tas ir, tomēr, nu, nedrīkst nākt visi klājā ar pretrunīgiem apgalvojumiem. Tādēļ es ar prieku sastrādāšos ar pārējām grupām un esmu tiešām pārliecināts, ka referenta līdz šim izrādītā pozitīvā attieksme nodrošinās veiksmīgu arī turpmāko darbu. Un ja jau kaut kas nav, nav pārāk sarežģīts, tad varbūt to nevajag mēģināt uzlabot vēl jau vairāk. Pārliecināsimies, lai šis nav beigu beigās tāds uzpūts burbulis Briselē, lai tas būtu reāls instruments, ko var izmantot uh, um, investori, cilvēki, kas veic uzkrājumus visās dalību valstīs. Un daudzi no grozījumiem ir kā reiz ar šādu mērķi iesniegt, Lambēra kungs tos ir arī pieņēmis, un pats svarīgākais ir labāks finansējums un labāk finansējuma uzraudzība. esam sapratuši, ka pieredze un zināšanas šeit ir, tomēr mums jābūt atvērtiem arī lietām, kas nākotnē varētu mainīties. Nedrīkstam nonākt tādā situācijā, ka uh, rastos pieņēmumu, ka šeit ir kāds tiešs finansējums no komisijas vai parlamenta puses. Bet šo problēmu varētu atrisināt ar grozījumu, ko Lambēra kungs jau ir pieņēmis. Tad labāku finanšu organizāciju. Un par politiskajām problēmām runājot, manuprāt, tehniskie aspekti tekstā jau ir pilnībā atrisināti. Komisijas teksts, tālāk IMCO grozījumi, daži mūsu grozījumi, ko referents jau ir pieņēmis. Tādēļ, manuprāt, pilsoniskā sabiedrība, ko pārstāvam, būs apmierināta ar ziņojumu. Paldies! Paldies! Metkācija zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsādātā, paldies arī referentam par paveikto darbu pie ziņojuma projektu un arī kompromisa grozījumiem, kas tika izplatīti ārnu referentiem šīs nedēļas gaitā. Mūsuprāt, ja referenta piedāvātie kompromisa grozījumi parlamentā tiktu atbalstīti, tas lielā mērā uzlabotu komisijas sākotnējo priekšlikumu. Atbalstām to, ka gala ziņojumā parādītos tas, ka finanšu uzraudzības un laba finansējuma pāraudzība iekļauj arī attīstības tehnisko politiku, kas ir šo institūciju kompetencē. Šīs organizācijas tām ir jāspēlē konkrēta loma ne tikai ES iestādēs, bet arī daudzpusējās uh, un citās rīcība politikas organizācijas ceru, ka tas atspoguļosies arī galziņojumā. Atbalstām arī priekšlikumu stiprināt to, ka koncentrējamies uz aktīvu patērētāju dalību un to, ka konkrēti šeit tiktu atzīta iestāžu loma cīnīties ar negadīgu finanšu praksi, kas kaitē patērētājiem. Par Rīga darba programmu atbalstām labāku finansējumu, finanšu uzraudzību, kam būtu pēc iespējas lielāka neatkarība no komisijas. Mums tas ir ļoti svarīgi jo šo abu grupu mandāts ir aizstāvēt komisiju, eh, patērētāju intereses, nevis komisijas intereses. Varam atbalstīt esošo redakciju, kas precizē, ka šīm organizācijām ir jāiesniedz plānoto darbību apraksts, un eh, referenta piedāvātā redakcija atbilstoši arī IMCO priekšlikumiem, ļoti skaidri nosaka šos atbildības prasības par labākām finansēm un finanšu uzraudzību. Un atbalstām arī precizējumu par uh, ierobežojumu tiešiem, netiešiem finansējumu piešķiršanai. Paldies referentam par darbu. Ceru, ka mums izdosies panākt kompromisu par viņu piedātajiem kompromisu priekšlikumiem. Paldies! Paldies FDD vārdā Beatriks Van Stārh. Paldies priekšsādātāji, darbie kolēģi! Pēdējās diskusijās jau mēs redzējām, ka es nevaru piekrist šim komisijas priekšlikumam, jo, piemēram, lobbyisti tādi kā Finance Watch un citi tiek subsidēti ar miljonu lielām summām. Es domāju, aizstāvēt, finansēt lobby intereses, nu, tas man vienkārši nav saprotami. Tas ir kaut kāds paradoks ļoti Uh, Nu, ja, piemēram, tiek runāts par uh, patērētāju aizsardzības organizācijas finansējumu, kādēļ tad to nevar darīt bez lobiju interešu finansēšanas? Tas man vienkārši neiet galvā kopā. Un vēl viens jautājums, piemēram, kas tad strādā šajā Finance Watch? Nu, tā ir Attack France, Heinricha Bela, Zaļo. Uh, uh, fonds, tātad Rozas Luksemburgas kreiso fonds. Es gribēju pavaicāt, vai tas ir tas politiskais fonds, uh, kuru jūs gribat finansēt ar mūsu nodokļu maksātāju naudu. Es nevēlos to darīt. Mēs vēlamies, lai komisijas priekšlikums tiktu noraidīts, un es būtu priecīga, ja jūs to arī darītu. Es noraidu šo priekšlikumu. Danke. Paldies. Kāds no NF grib runāt? Nē? Nav brīvā mikrofona, tagad došu vārdu referentam. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet kopumā ir vērojama um, visai plaša vienprātības starp visai plašu partiju klāstu pieņemt, atbalstīt šo priekšlikumu. Gaidīšu jūs komentārus par pirmo kompromisu grozījumu priekš, um, priekšlikumu kopumu cik ātri vien iespējams, lai mēs varētu iestrādāt tekstā jūs priekšlikumus un iet uz priekšu. Un Storkas kundzei jau esmu vairākas reizes atbildējis. Varbūt uh, zināsiet, ka šī organizācija nav balstīta uz pēļņas. Jūs runājat par lobbyiem. Lobby aizstāvē pēļņu nesošas organizācijas. Te neviens neko neiegūs, nevienu santīmu izņemot. Uh, patērētājus un nodokļu maksātājus. Jūs teicāt, mēs uh, tērēsim šeit nodokļu maksātāju naudiņu. Jā, jums taisnība. Daļai tas notiek izmantojot nodokļu maksātāju naudiņu, bet labs finanšu regulējums nāk par labu nodokļu maksātājiem. Jo ja regulējums uh, noklīst no ceļa, kā tas bija kādā brīdī pirms finanšu krīzes, kurš tad maksā beigās? Beigās jāmaksā nodokļu maksātājiem. Un te mēs nerunājam par uh, dažiem miljoniem, te ir jārunā par uh, miljoniem un miljardiem, kas ir izmantot no nodokļu maksātāju naudas, lai glābtu švaki uzraudzītas finanšu iestādes. Tādēļ iztērēt dažus mēnešus, lai aizsargātu patērētāju nodokļu maksātājus no likumdevējiem, kas varbūt kļūdās reizēm. Tā, manuprāt, ir naudiņa, kas ir labi iztērēta, bet es saprotu, jūs nepiekrīt manai idejai par nodokļu maksātāju aizsardzību. Jūs labprātāk atbalstāt un aizstāvat uh, privāto nozari un mm, peļņas ieguvējs, labus saņēm, labumu saņēmējs tur, bet, nu, tur mums tās mums tāds viedokļa atšķirības. Paldies ārpus protokola. Es gribu norādīt, ka neviens labāk nepārstāv nodokļu maksātājus kā Eiropas parlaments. Mēs pārstāvam savus vēlētājus. Nākošais, eh, tātad 25. janvārī mēs eh, izskat, balsosim um, par šo jautājumu un plēnumā um, būs martā. Un tagad um, budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas banku iestādē, apdrošināšanas uzraudzības iestādē un uh, vērtspapīru uzraudzības iestādē. Tātad vārds referentam. Jā, mans ref, ziņojums ir par šīm trim iestādēm, par budžeta izpildes uh, apstiprināšanu. Es pievērsīšos tikai uh, galvenajiem punktiem attiecībā uz šīm iestādēm. Šodien mums arī nav daudz laika diskusijām, tādēļ tātad trīs galvenie punkti. Pirmais. Mēs eh, atzinumā norādām, ka nedrīkst paplašināt uh, pilnvaras uh, ārpus tā, kas ir paredzēts. Un mums ir jāpievērš īpaši uzmanības samērīgumu principam. Es uzskatu, ka šai jomā ir sasniegts progress, bet es gribētu dzirdēt uh, ēnu referentu viedokli par šo jautājumu. Nākamais. Šīs uh, iestāde, šīm iestādēm būtu racionāli jāizmanto budžets, tātad jebkura prasība pēc papildu finansējumu būtu jāpamato, tāpat jāveic racionalizācijas pasākumi. Šo aģentūru uh, Eh, darba apjoms pārvietojas no eh, likumdošanas darba uz uzraudzības pasākumiem, un jā, mums būtu jāizvērt arī par to, kā finansējumu eh, arī pārvietot šajā kontekstā tālāk. Pārskats par finansējuma modeļa Eh, izvērtēšanu nav zināms, kad komisija būs sagatavojusi balto grāmatu par finansējumu un pārvaldību šīm iestādēm. Es eh, nešaubos, ka komisijas dokuments izraisīs plašas debatas gan finanšu industrijā, gan nacionālo uzraugu starpā. Tādēļ mēs tikai īsumā pieskārāmies šim jautājumam eh, mūsu dokumenta projektā. Gribu teikt, ka mans mērķis ir panākt plaša vairākuma atbalstu šim eh, dokumentam. Paldies, Sander, tā kā ETP eh, ziņo eh, ēnu referents nav ieradies, viņš piedalās komiteju priekšsēdētāju konferencē, tad dod vārdu S un D pārstāvim. Godātie kolēģi, Vispirms vēlos pateikties referentam par viņa teikto par 2015. gada budžeta apstiprināšanu šīm trim iestādēm. Uh, budžeta izpildes apstiprināšana ir būtisks uh, Uh, pasākums, jo tiek uh, izvērtēts darbs un tiek ierosināts, kā to varētu uzlabot. Uh, ir paredzēts ne tikai uh, veicināt tirgus konverģenci, bet arī sistēmas uh, saskaņošanu. Uh, Protams, pastāv arī budžeta racionalizācijas iespējas, tomēr ir jānodrošina, ka šīs iestādes nebūs atkarīgas no nacionālo uzraugu uh, maksātām nodevām, jo tas apdraud iestāžu neatkarību un autonomiju. Uh, tirgus uh, integrācija ir uh, cieši saistīta ar šiem trim iestādēm, lai nodrošinātu uh, Uh, stabilitāti visā uh, Eiropas Savienībā, tādēļ ir nepieciešams rīkoties, lai šīs iestādes varētu īstenot savu galveno uzdevumu garantēt finanšu stabilitāti. Eiropā, manuprāt, būtu aktīvāk jāuzrauga un jāiesaistās, kad nacionālās uzraudzības iestādes nedarbojas atbilstoši un pat rada sarežģījumus tirgumu. Kā piemēram Rumānijas gadījumā šī uzraudzības iestāde rīkojās attiecībā uz apdrošināšanas pakalpojumu tirgu 2015. gadā. Kā jūs zināt, ir uzstākta procedūra, lai atceltu Rumānijas uzraudzības iestādes vadību šīs situācijas dēļ. Tālāk par Eiropas banku iestādi ir jāizvērtē, kā to ietekmēs Eiropas banku savienības īstenošana un kā to tas darbību īsteno Eiropas uzraudzības uh, ietvars. Eiropas uzraudzības iestādēm regulāri ir jāpup jāpublicē aktuālākā informācija par kompetences jomu un darbības jomu, lai nodrošinātu lielāku atklātību par uh, šo iestāžu darbību. Es uh, uzskatu arī, ka pasākumi būtu jāpāraida internetā, lai uh, tai uh, pilsoņi varētu uh, sekot iestāšu darbam. Esmu pārliecināts, ka mēs panāksim labu vienošanos par, šo, par šiem svarīgiem jautājumiem. Pateicos visiem. Liels paldies. ETPN referents joprojām nav ieradies tagad. Neredzu, ka kāds no liberāļiem vēlētos uzstāties no zaļajiem. Filip, jūs uzstājaties Svena vārdā. Jā vēlos pateikties atzinuma autoram par vērtējumu, rekomendācijām, it īpaši par to, ka būtu jāpārvērtē finansējuma sistēma, nosakot maksu tirgus dalībniekiem, tāpat, ka jāuzlabo ja kvalitāte un aptvērums uzraudzības padomju protokoliem, bet mums ir arī zināmi iebildumi proti attiecībā uz iestāžu budžeta vajadzību novērtējumu. Kopš šīs iestādes tika radīts tūlīt pēc krīzes, mēs esam uh, iestājušies par finansējuma pakāpenisku palielināšanu līdztekus eh, tām, ka iestādēm būs jāveic arvien lielāks darba apjoms, nosakot, eh, sakojot tam, kā tiek īstenots banku savienības vienotais noteikumu kopums. Eh, mēs atzinīgi vērtējam to, ka tikšanās ar lobbyiem ir padarīts pēc iespējas atklātas bet tāpat būtu jānodrošina iespējas trauksmes cēlājiem uh, sniegt informāciju drošā veidā. Tāpat būtu arī jāinformē par uh, dokumentiem, kas ir pieņemts sēdēs, uh, ieinteresētās puses, tā skaitā Eiropas parlaments. Tāpat uzskatām, ka vairāk būtu jāfinansē tas, kā tiek kontrolēts uh, Mm, kontrolēta Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošana. Uh, runājot, uh, mums ir jāprasa, uh, lai šīs iestādes pilnībā izmantot visas iespējas, ko tiesību akti tām uh, sniedz, tīpaši uh, īstenojot kontrolas pasākums. Paldies! Paldies! Langen kungs ierodas, bet neredzu zālē Marko Vali, un neviens arī nav no FDD, ne Barbara Kapela, uh, bet Aneman kungs, lūdzu. Paldies, gribēju atvainoties. Jā, man ir arī vairākas pārdomas, Es, protams, negribu par zemu novērtēt Sandera Lonas kunga darbu, bet tas ļoti atgādina 2015. gada ziņojumu, ko gatavoja Markus Ferbers. Nu, te gandrīz nekādas atšķirības nevar saskatīt. Uh, tika runāts, ka esmai vajadzētu piedāvāt uh, informāciju, ja tas ir patiešām labi, bet ja runājam par pārējām divām aģentūrām, nu te gandrīz uh, katra rakstu zīme ir identiska pagājušā gada ziņojumam. Un tas, ko citreiz dara Eiropas banku iestāde, uh, Eh, tās kompetences ir patiešām nepieļaujami eh, paplašinātas, ja mēs tur runājam par plašākām pilnvarām. Te ir runāts par nodevām, tirgus darbiniekiem un ka tām ir uh, jābūt proporcionālām un um, atbilstošām. Uh, attiecībā uz EOPA un um, EBA. Es ceru, ka mēs to varēsim vēl kaut kādā veidā precizēt. Bet, nu, katrā ziņā pārāk šis ziņojums man nepārsteidz. Paldies! Paldies, un tagad dodu vārdu Berneram Langenam. Paldies, pateicos par iespēju uzstāties, atvainojos, ka nebija tik punktuāls, nebija labi organizēts. Tātad gribu teikt, ka šajā revīzijas palāta ziņojumā nekā saprātīga nav. Tur būtībā pietrūkst satura, un ne, no tā mēs neko daudz arī tādēļ nevaram secināt. Tas man ir rādā vilšanos un vajadzētu prasīt no revīzijas palātas detalizētākus ziņojumus turpmāk. Tālāk, es biju 2011. gadā uh, par ot, budžeta uh, izpildes apstiprināšanu, tas bija otrais gads, kopš šīs iestādes darbojās. Uh, un uh, īsumā revīzijas palāta ir norādījusi, kas nav izdarīts pēdējo gadu laikā, un arī toreiz mēs ar revīzijas palātu ziņojām maz ko varējām pastākt. Un uh, to ir arī par laimi referents eh, labi atspoguļojis savā eh, ziņojumā. Man ir eh, daži komentāri par, pirmkārt, par EIOPA. Pēc, pēdējā gada laikā tās ir veikusi uh, uh, pārbaudes un pamatojusi prasību pēc papildu personāla un finansējuma, tādēļ, ka ir palielinājies darba apjoms. To mēs atbalstām, bet nav pieņemams, ka netiek pildīti eh, parastie uzdevumi tāpat laikā Um, piemēram, vienā jautājumā, ko es esmu, pie kā esmu strādājis, tātad par uh, um, mediāciju apdrošināšanas jomā, par uh, uh, pirmā līmeņa pasākumiem. Uh, Eh, Esmas gadījumā tas vēl mums eh, tā nav kļuvis redzams, bet mums kā likumdevējiem būtu jāraugās uz to, lai eh, vispirms tiktu izpildīts prioritātes, kas ir likumdevējiem. Esmas gadījumā rīcības spēja ir bijusi labāka Iepriekšējos gados e, šī rīcības spēja ir pieaugusi, tālāk par EBA. Kopš tās izveidošanas ir uh, izveidota Eiropas Banku uzraudzība, ECB, pasta, paspārne Nu, es iebildu pret šādu lēmumu savulaik, bet tāds tika pieņemts, bet tagad ir pienācis punkts, ka eh, laika brīdis, kad mums ir eh, rodas jautājumi par tātad šīm te, trim tehniskām iestādēm, par padomu uh, eh, devēju funkcijām un kā tās iekļaujas struktūrās, Un uh, es domāju, uh, protams, pēc Brexita mums varētu rasties problēmas, bet tagad jautājums ir, vai EBA ir noslēgusi īras līgumu Londonā līdz 2026. gadam, un 3,5 miljonu soda nauda ir paredzēta, ja īras līgums tiks, 30, jā, tiks lausts priekšlaicīgi. Un tagad mums ir jāskatās uz to, kā mēs uh, varētu ņemt vērā politisko attīstību Eiropas Savienībā nākotnē. Pateicos arī referentam, kas ir ņēmis vērā šādu punktu, bet es domāju, ka mēs varam iestāties par to, lai šīs budžeta izpildi tiktu apstiprināta ekonomikas komitejā. Paldies, man neviens cits runātājs nav pieteicies, un uh, es atvainojos referents vēl vēlas kaut ko teikt. Nu, pavisam īsi. Nu, uh, galvenās, uh, galvenās uh, problēmas šajā kontekstā ir finansējums un pilnvaras un uh, es neparedzēju uh, tātad uh, iespējas iekļaut citās institūcijās šīs iestādes, bet, nu, es gaidu arī no jums grozījumus. Priekšsēdētājs uzmanīgi esiet tātad par termiņiem runājot 17. datumā, kad notiks viss šī vēlēšana procedūra, 12. Uh, ir dienā paredzēts termiņš grozījumu iesniegšanai. ETP uh, referentam ir uh, referentam jautājums. Tātad, kad var sākt iesniegt grozījumus? Ne jau tādēļ, ka, ka, ka ir šīs vēlēšanas, bet rīt sākas šis termiņš, ne būtībā šodien, jo pirmdien jau mums ir laiks, lai mēs brauktu uz Strasbūru, tā tad ir mūsu darbiniekiem jāraugās uz to, lai sistēma jau darbotos, lai grozījums varētu iesniegt tā tad. 6. februārī tiks izskatīti grozījumi un balsojums notiks komitejā 27. februārī kont Uh, komitejā 23. martā. Tātad tas ir termiņš, kad visam jābūt sagatavotam budžeta kontrolas komitejai un a, uh, budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra, kā parasti, tiks valsota aprīļa plenāra sēdē. Tagad devītais punkts uh, - Eiropas a, um, riska kapitāla fonds un. Pietikāinen referentes Sirpa Pitikainena, viņas nav zālē. Dzirdēju, man saka, ka viņa ieradīsies pēc piecām minūtēm, tad es izsludinu pārtraukumu uz trim minūtēm. Īsts pārtraukums.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

Ladies and gentlemen, as I've now been informed. Dāmas un kungi, gribēju teikt, ka mūsu referentes aizstājies jau ir ieradies. Es atvainojos, ka es tagad pārtraucu jūsu svarīgās diskusijas. 5. Eiropas sociālās uzņēmēja darbības uh, fonds, un uh, Sirpas vietā uzstāsies Burkhards Balts. Paldies, priekšsādētāji. Pietikainens kundze lūdzu sevi atvainot, ka um, neparedzē ģimenes apstākļu dēļ viņai nācās doties atpakaļ uz Somiju, tādēļ viņš šodien nevarēja ierasties. <clears throat> Ko tad piedāvā komisija uh, runājot par izmaiņām riska kapitāla fondiem un Eiropas sociālās uzņēmējas darbības fondiem? Tiek uh, paplašināts. Um, to pārvaldnieku skaits, kas var darboties ar šādiem fondiem, tiek arī paplašināts uzņēmumu mērogs, to uzņēmumu skaits, kas var investēt šādos fondos, un visu beidzot tiek runāts par šādu fondu pārobežu reģistrācijas procedūras atvieglošanu un arī par tās mm, padarīšanu lētāku. Uh, Eh, pietikainens kundze šos grozījumus um, atbalsta, bet viņa grib arī vēl noslīpēt šo priekšlikumu parlamentā. Un šis priekšlikums ir jāplūko kā kapitāla tirgus regulējums sastāvdaļa. Lielākā daļa pietikainens kundzes grozījumi ir saistīti ar šo fondu reģistrāciju. Uh, Pietikainens kundze vēlētos, lai esma uzņemtos šo te atbildību. Tiek radītas arī um, saskaņotas normas abiem fondiem, lai tie varētu darboties Eiropā. Eiropas līmeņa pieeja tiks padarīta vēl uh, grodāka, pieprasot, lai esma būtu atbildīga par fondu reģistrāciju. Tāpat tiek piedāvāts uh, um, esmu padarīt par atbildīgo iestādi šo uzņēmumu, šo fondu reģistrācijai un dalību valstis būtu mm, atbildīgs par to darbību, par to kontroli, un e, tiek piedāvāti arī vēl papildus grozījumi, lai varētu labāk sadalīt uzdevumus, un pietikainas kundze ar nepacietību grib iepazīties arī ar kolēģu viedokli par šo domu. tiek runāts arī par nodevu aizliekšanu eh, šiem fondiem, jo, piemēram, ne dalību valstu iestādes, ne dalību valsts nedrīkstētu šādas nodevas uzlikt, un mēs šo mm, priekšlikumu atbalstām. Pietikainības kundze tāpat vēlas lai būtu uh, vienkāršāka procedūra, lai, piemēram, eh, fonda pārvaldnieks varētu eh, darboties vairākos fondos, arī, ja tie eh, tiek izveidot arī citās dalību valstīs. Un ir jāizmanto vienots režīms attiecībā uz lielākiem un mazākiem fondiem šāds režīms varētu būt uh, labāks uh, gan pārvaldībai, gan arī uh, tirgus finansējuma menedžmentam. Jāsaka, ka prasības šiem fondiem mm, pietikainēns kundzei nav pilnībā paprātam, jo viņa piedāvā šeit izmaiņas, jo komisija nosaka, ka esmai vajadzētu uh, atjaunot iepriekšējos līmeņus, pašfinansējumu eh, iepriekšējo līmeni. Un pietekainas kundze teica, ka šis eh, finansējums bija zem 250 miljonu eiro, ņemot vērā vienu astoto daļu no fiksētā kapitāla. Visu beidzot, pietikainas kundze piedāvā arī divas izmaiņas, kas attiecas uz Jusef regulu. Pirmais priekšlikums pazemināt minimālo investīciju slieksni no 100 tūkstošiem uz 50 tūkstošiem eiro. Komisija savās konsultācijās teica, ka 100 tūkstoši ir um, minimālā summa, uh, kas varētu tik noteikta um, profesionāliem investoriem, bet mazākiem fondiem uh, šo slieksni būtu grūti pārvarēt. Mums tas šķiet atbilstoši. Tādā veidā varētu arī paplašināt uh, potenciālo investoru loku. Pietikainens kundze vēlas uh, apspriesties uh, ar kolēģiem un ēnu referentiem, ka varētu šos priekšlikumus attiecīgi arī ieviest tekstā. Tālāk tiek runāts par šiem atbilstošajiem aktīviem un pozitīvu sociālo ietekmi. Šeit uh, tiek izmantota plašāka definīcija, kas ir izmantota sociālās uzņēmēja darbības iniciatīvā, un ir grūti šeit noteikt kaut kādus kva kvantitatīvus indikātors. referente vēlētos dzirdēt kolēģi uzskatus par eh, savu ziņojumu un eh, apkopot eh, jauns domgrauds. Paldies! Paldies, Burkhard! Tagad ēnu referenti Andrejā Konsulīnu no SD Lūdzu. Sī, grazie par kontribudu. Liels paldies kolēģei par šo dosjē jo īpaši pozitīvi vērtēju mērķi samazināt uh, šo ierobežojumu, kas varētu um, padarīt vienotāku Eiropas tirgu un pozitīvi vērtē arī to, ka mēs padarītu konkurētspējīgāku šo tirgu. Kas attiecas uz uh, uzņēmējdarbības fondiem, tad uh, Līdz šim ir jau paustas pozīcijas, piemēram, par Vanšu Beres pirmajā viedokļa apmaiņā, kas notika decembrī. Un man šķiet pozitīvi tas, ko paveiks komisija, mēģinot harmonizēt sistēmu attiecībā uz UVEK un USEF sistēmām Eiropā un ar mērķi izsakot investīcijas. Ir vēl vairāki aspekti, uz kuriem gribētu norādīt. Uh, Iespējams, ka tos mēs varētu risināt uh, grozījumos, lai tekstu uzlabot. Pirmkārt, komisijas priekšlikums ļaut ESMA definēt aprēķina metodes fa, finansējuma kapitālam. Kādai tai būtu jābūt? Manuprāt, šo apjomu vajadzētu noteikt pašā regulā, nevis gaidīt, lai to paveic ESMA, jo tam būs visticamāk nepieciešams zināms laiks, bet mēs gribētu tiesisko noteiktību pašā sākumā nešķērdējot tam lieki gadi. Turklāt komisijas priekšlikumā ir paredzēts ka nevaram pieļaut, ka uzraudzības komiteja nāk klajā ar atzinumiem ekspost kārtā. Tas vienkārši nedarbosies arī šo fondu gadījumā, jo izmaksām jābūt jau ir sektā, sektām. Tādēļ es ceru, ka mēs varēsim tomēr diskutēt vēl par kompetento iestāžu lomu un tādējādi mēs varētu garantēt to, ka sistēma darbojas pienācīgi. Un nobeigumā gribētu šeit saglabāt uh, samērīgumu principu, lai mazie, mazajiem uh, fondiem nebūtu pārmērīgi sarežģīta administrācija un būtu iespējams izmantot vieglāku, netik sarežģītu sistēmu. Es domāju, ka turpmāko nedēļu laikā mēs varētu pie tā strādāt lai beig beigās nonāktu pie pienācīgas, uh, pienācīga kompromisa. Paldies. Thank you very much and for... Paldies. Liberāļu vārdā. Neredz nevienu no EKR šeit klāt. Tādēļ Kora van Inverhausena no liberāļu grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākumā gribēju. Mm Uh, palūgt Baltskungu nodot uh, labākos vēlējumus un uzslavas mūsu referentei uh, par ziņojumu sagatavošanu. Ja mēs runājam par šiem fondiem, tiem ir jāpiedāvā visiem uzņēmumiem pietiekami labas investīcija iespējas, vai tie ir jaunie uzņēmumi, tikko dibinātie, vai arī citi. Un ir uh, nepieciešams, protams, kapitāls uh, visās izaugsmes, uh, vi, visos izaugsmes periodos, un nevajag par katru cenu jauniem uzņēmumiem, piemēram, doties uz ASV, lai gūtu kaut kādu atbalstu. Jādomā par šo abu fondu, abu logo pievilcības uzlabošanu, jo apgūšanas rādītāji ir bijuši ļoti zemi, it sevišķi dalību valstīs. Uh, un uh, tas ir neapmierinoši, tādēļ ir jāpārskata regulējums. Komisija jau šeit ir piedāvājusi vairākus uzlabojumus, kas mums patīk, piemēram, uh, kas ir šis uh, kvalificējošais portfolio uzņēmums tādā veidā uh, atbilstošo. Mm, Pieļaujamo investīciju skaits varētu palielināties, bet uh, tāpat tiek pieminēts arī vairākas grūtības, uh, ir jāatsakās no uzņēmēja valsts nodavām un tas, ka pašresursu eh, prasības ir samazināts, mums arī šķiet eh, prātīgi. Bet uzskatu, ka mēs joprojām varētu diskutēt eh, par šiem neprofesionāliem investoriem, ka varbūt viņu skaitu arī varētu palielināt. Bet vai te ir jāgroza šis slieksnis no 100 uz 50 tūkstošiem, tas ir jāpazemina. Mēs par to, protams, varam vēl apspriesties, kad mums būs nākamā tikšanās ar ēnu referentiem. Nu, es arī ar nepacietību gaidu turpmākās diskusijas. Mēs uh, ceram, ka abi fondi varēs uh, paaugstināt izaugsmu Eiropā. Un priekšsēdētāji pēdējais komentārs no manas puses mums vajadzētu parūpēties, lai tas pilnībā atbilst MIFID prasībām. Paldies! Jā, jā, es ļoti priecīgs esmu par jūsu pēdējo teikumu, saka priekšsēdētājs. Jā, jā, es klausos jūs teiktajā. Neuztraucieties, es ceru, ka jūs tāpat Dimitrijus Papadimulis no GOE grupas lūdzu tagad. Paldies, runāšu grieķu valodā. Paldies. Priekšsēdētājs, šis ir ļoti svarīgs jautājums diviem aslu dēļ. Pirmām kārtām mēs runājam par to, kā Eiropā radīt vairāk izaugsmes, kā atbalstīt projektus, kam ir tāda sociāla daba. Šajā ziņojumā tiek arī izvērtēts, cik liela ietekme gadu gaitā fondiem ir bijusi. Ietekmes izvērtējumā ir statistikas dati, dažādi skaitļi, ko uh, varējām uh, apgūt pateicoties komisijas uh, izstrādātajiem datiem. Pietina Kainēns kundze Vaigas viedros ir strādājis pie iesniegtiem grozījumiem. Liels paldies viņai par to. Es gribētu uzsvērt, ka ar šo ziņojumu Mēs vēlamies pieprasīt reformas, bet tālajošas reformas no IUSF un IUVEKA. Kā es to visu aplūkoju? Fondus vajadzētu padarīt pieejamus lielākam investoru, it sevišķi mikroinvestoru skaitam. Uh, lai mēs varētu atbalstīt arī mazus mikro uzņēmumus, kam ir grūti piekļūt šādu veidu finansējumam. Un arī šo finansējumu slieksni vajadzētu pazemināt no 100 uz 50 tūkstošiem eiro. Goja grupa tā uzskata, Bet, protams, mums vēl jāapspriež ar citiem ēnu referentiem, lai apzinātu, vai varam piedāvāt visiem pieņemam risinājumu. Fondiem jādarbojas caurskatāmāk, un ir jābūt arī labākajam geogrāfiskajam pārklājumam ir jāpadomā par labākiem diferencētiem kritērijiem, kas varētu nedaudz mainīt šo uh, sociāla rakstura projektu paradigmu. Mums ir nepieciešama arī sociāla investora, kas varētu uh, investēt līdzekļus šādos projektos, bet, protams, uh, šādi projekti citreiz ir pakļauti augstākam riskam, to nedrīkstam aizmirst. Ir dalība valsts, kurās ir ekonomiskās grūtības, un tie ir šādas uh, investīcijas ir uh, ļoti, ļoti nepieciešamas. Jāsaka, šie sliešņi 499 dalībnieki, 100 tūkstoši, nu, Grieķijai uh, tas ir nereālistiski. Mums tieši gan uh, investīcijas tagad ir vajadzīgas kā svaigs gaiss. Tādēļ projektiem ir jābūt pietiekami labi sadalītiem, gan runājot par geogrāfisko pārklājumu, gan arī par sektorālo pusi, jo citādāk vairums līdzekļu vienkārši nonāks e, to rokās, kam tā ir vajadzīga vismazāk. E, Pārvaldnieki bagātās valstīs, kas e, piedāvās projektus, kam nav pat varbūt nekādas papildvērtības, ne izaugsmes, ne attīstības jomā. Vēlreiz liels paldies referentei un, protams, gaidu ar nepacietību nākamo ēnu referentu tikšanos. Paldies! Paldies! Zaļie negrib runāt. Bet Filips katrā ziņā runās. Bet es taču esmu mēna referents, saka Filips Lamberts. Man tā šķiet. Nu, jā, jūs papīros varbūt tas nav teikts, bet, eh, nu, es katrā ziņā esmu izvirzīts kā zaļo ēnu referents. Jā, katrā ziņā gribēju uzteikt sirpu pietikainenu. Nu Jūs, jā, varat man redzēt, esmu caurskatāms, saka Lamberta kungs priekšsēdētājiem. Tātad paldies uh, Pietikainenes kundzei un. Es domāju, ka šis ir labs uh, ziņojums un um, tiks radīti skaidrāki noteikumi dalību valstīs un tādā veidā varēs piesaistīt arī jaunu finansējumu Eiropā. Mēs arī atbalstām uh, Uh, to, ka tiks uh, paplašināts to cilvēku skaits, kas varēs izmantot šo fondu, tiks izmantot šo pārvaldnieku skaits, kas varēs ar tiem strādāt. Un Bet mēs nevēlamies, lai šie fondi tiktu izmantoti, teiksim, uh, to pārvaldnieku pēles podrināšanai, pat ja eh, tur nebūs tādas eh, attiecīgas papildvērtības, ir jābūt arī eh, labākai profor, proporcionalitātei nodalot tos fondus, kur ir 250 miljoni eiro un no tiem, kur ir mazāka nauda. Mēs jau par šiem fondiem ļoti daudz diskutējām. Mēs diskutējām par investīciju minimālo slieksni. Mēs runājām 100 tūkstoši eiro vajadzētu būt šai summai, jo. Mazāk uh, apjoma investīcijas, kas uh, varbūt uh, nevienmēr tiek ieguldītas augstāk riska fondos, uh, tās eh, varbūt ir grūti arī ieguldīt šajos fondos. Tādēļ ir jāatvieglo nedaudz šie piekļuvas noteikumi un to var izmantot arī eh, riska kapitāla fondiem un sociālās uzņēmējdarbības fondiem, bet eh, ir jādomā par investoru aizsardzības schēmām, ja mēs runājam par USITS fondiem. Uh, bet tas, tātad šīs aizsardzības schēmas nav identiskas jūsits un šiem abiem fondiem. Mums tādēļ nevajadzētu šo minimālo summu par, tajā teikt, ieejas biļeti samazināt. Un vēl papildus detaļas komisija runā par aktīvu loka paplašināšanu. Mēs uh, Vē, protams, saprotam, ka komisija vēlas paplašināt to skaitu, kas vēlas izmantot šos fondus, runājot arī par uzņēmumiem, kur strādā mazāk par 499 cilvēkiem. Bet 50 miljonu, es domāju, tas ir tomēr viens no galvenajiem parametriem. Ja runājam par nodavām, um, atteikšanās no nodavām uh, mums šķiet ļoti laba, kā jau to piedāvā komisija. Un mēs uzskatām, ka katrā ziņā ir jāievieš arī attiecīgas normas, lai eh, nodevas eh, pārvaldniekiem būtu pietiekami zemas, lai eh, līdzekļus varētu vislabāk izmantot riska kapitāla fondiem un uh, sociālās uzņēmējdarbības fondiem. Ir jābūt arī objektīviem kritērijiem, lai labi varētu izmērīt, nu kāds tad ir bijis uh, šo ieguldījumu sociālais efekts, sociālā ietekme. Mēs varētu arī domāt par šo investīciju pozitīvo ietekmi uz uh, kapitāla ietvaru kopumā. Tie ir uh, mūsu paredzētie grozījumi, un tad uh, nu, līdz šim viss ir noritējis ļoti labi. Paldies! See... Paldies! Neredzu nevienu no E FDD grupas, kas vēlētos runāt, ENF tāpat, nu, manā dokumentā neviens šeit neparādās. Brīvais mikrofons Nina Gīla, lūdzu. Thank you, Chair. And... Paldies, priekšsādātāji. Es piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgs uh, priekšlikums, uh, runājot arī par uh, runājot par ekonomikas savienību kopumā, bet jāsaka, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī Brexit uh, radīto, radītās sekas, kas tad notiks, uh, kā tad mēs uh, zaudēto kapitālu varēsim aizvietot. Jādomā par pietiekami labiem, efektīviem risinājumiem. Un Te netiek domāts arī par trešo valstu izmantotājiem. Domāju, ka to jautājumu vajadzētu noteikti arī vēl precizēt. Gribēju arī teikt, neesmu īsti pārliecināta, vai nu šeit ir jāizveido kaut kāds ietvars fondu pārvaldniekiem. Te ir teikts, ka trešo valstu pārvaldnieki viņi varēs pārvaldīt šos fondus, bet uh, vēl ir pārāk uh, pāragri izveidot attiecīgi ietvaru šiem uh, cilvēkiem. Ja mēs runājam par referentes pieeju, Nē, esmu īsti pārliecināta, vai mums šeit jau vajadzētu runāt par esmu un reģistrāciju. Runājot par nodokļu iekasēšanu Eiropas līmenī, tas īstenībā ir svarīgāk, jo tieši tas ir um, tas uh, kavēklis, uh, kas uh, bremzē attīstību un izaugsmi. Ja mēs varētu šo jautājumu atrisināt, tad tādā veidā mēs iespējams varētu izvairīties no fragmentācijas dalību valstīs, runājot arī par riska kapitāla piesaisti. Domāju, tas ir steidzīgi jāatrisina. Paldies! Paldies! Un tagad Eva Pānova lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu šo mm, pieeju priekšlikumu, jo Es arī esmu aloši par to interesējusies. Mēs domājam par investīcijām, par izaugsmi, bet eh, jādomā ne tikai par tautsēmniecību tādā šaurākā izpratnē, bet arī par sociālajiem aspektiem. Domāju, ka pateicoties eh, šim regulējumam varēs stimulēt ekonomisko izaugsmi, jaucot barjeras un uh, gūstot progresu kapitāla tirgu savienībā. Uh, Par to jau mēs esam runājuši krietnu brīdi, tādēļ ir pienācis laiks pāriet pie darbiem, jo ātrāk, jo labāk. Un Mēs, protams, varam debatēt ar uzņēmumiem, uzņēmējiem un stāstīt par mūsu plāniem, bet ja runāšanas vietā mēs beidzot pieņemt lēmumus un tos arī īstenot, tas būtu daudz auglīgāk. Es atbalstu arī priekšlikumu atteikties no nodavām, ko šiem fondiem mēģina uzlikt uh, uzņēmēju valstis, un tāpat arī to, ka šie aktīvi tiek paplašināti. Jāsaka, ka uh, skaitļi ir visai pārsteidoši. Tātad uh, riska kapitāls ir tikai 0,14% no visa uh, IKP Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies um, šo caurumu aizpildīt, uh, mums ir jāveicina sektora izaugsme, bet mēs nedrīkstam pieļaut arī tādus pretrunīgus pasākumus, runājot par minimālo investīcijas lieksni. Uh, kas ir jāsasniedz, lai šajos fondos vispār uh, ieguldītu. Mēs, uh, es tātad atbalstu priekšlikumu, ko izsaka referente šo summu pazemināšanai. Domāju, ka mēs varēsim sagatavot pietiekami labu priekšlikumu, kas ņems vērā visas, uh, visus mūsu priekšlikums un visas uh, tāpat paustās bāžas. Paldies! Eva un tagad Pervanša Bēresa pirms eh, dot vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Kozalino kungs eh, jau izteicās pietiekami labi, es varu piekrist, bet man arī ir vairākas pārdomas tādām pirmām kārtām, kad tika izveidots režīms. Uh, Tās tika izveidot pirms kapitāla tirgus savienības uh, izveides un tika arī pieminēti dažādi riski, bet uh, kādi šeit ir ierobežojumi? Mēs vēlējāmies, protams, mobilizēt risku kapitālu, lai atjaunotu Eiropas ekonomiku, lai integrētu, bet mums nav pietiekami pilnveidota tirgus. Mums, eh, protams, ir jāveicina uh, investīcijas, inovācijas, bet eh, izveidojot šādu režīmu, mēs saprotam, ka izveidojam konkrētu nišu, un eh, tas varētu arī nest līdzi mums nevēlamus efektus un sekas. Otrām kārtām eh, kādu kapitālu var ieguldīt šajos fondos, ko pieprasa mūsu referente. Īstenībā es eh, ļoti lielā mērā piekrītu viņas eh, redzējumu uz finanšu, eh, viņas redzējumam uz finanšu tirgiem. Bet, ja mēs runājam par pieprasītā kapitāla apjomu, es esmu ļoti atturīga. Man šķiet, te tiks uh, ieviesta kaut kāda norma, kas būs ļoti pretrunīga un uh, Mēs, protams, vēlamies, lai fondi būtu pietiekami stabili, lai tie neuzņemtos pārāk augstu risku, lai tirgus tā tad eh, netiktu pārāk um, uh, ietekmēts pārāk uh, lielā mērā. Jā, ESMA man šķiet ļoti cienījama iestāde, un tā varbūt varētu sniegt informāciju, um, apspriesties ar spēlētājiem tirgū, bet ko tad var darīt likumdevējs? Protams, arī es domātu, ka jā, jābūt labam lomu sadalījumam, ir jāsadala pilnvaras, kurš par ko ir atbildīgs, un tam ir jābūt pietiekami uh, loģiskam risinājumam. Uh, Un tātad es nu varētu būt arī atbildīga par citiem jautājumiem, ne tikai par reģistrāciju. Ja mēs runājam par likumdošanu, tāpat kā referente, es uz, uzskatu, ka pateicoties šim priekšlikumam, mēs varētu piesaistīt vairāk investoru. Šiem fondiem ir jādomā arī par mūsu strateģisko mērķu finansēšanu Eiropas Savienībā runājot par ilgtermiņa investīcijām, domājot arī par visiem mūsu ekoloģiskajiem mērķiem, un mums eh, kapitāla tirgi, protams, ir jāpielāgo šīm jaunajām prasībām, un mums ir jāievieš šī likumdošana. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu referentam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties ēnu referentiem un runātājiem par paustajiem komentāriem. Tika pacelti virknē interesantu jautājumu. Es domāju, ka mēs uh, spēsim uh, vienoties. Protams, detaļās ir atšķirīgas pieejas, tīpaši attiecībā uz esma lomu Škundze man pa labi par Vanšā un Nīnā eh, runāja par šiem jautājumiem. Es domāju, ka svarīgākais galu galā ir eh, vienoties par eh, regulējumu, jo to atbalsta arī no, ko atbalstīt arī nozare un kas rosinātu izaugsmi Un no otras puses šeit es piekrītu uh, pervanšai, ir uh, jādomā nākotnē arī par šo fondu uh, stabilitāti. Tas ir absolūti nepieciešams. Un es domāju, ka mums ir, mēs esam saņēmuši labu ziņojuma projektu no Pietikainens kundzes, un mums būs ļoti interesantas diskusijas par to arī turmāk, un pateicos referents vārdā. Paldies! 24. janvāris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, grozījumi tiks izskatīti 27. un 28. februārī komitejā un balsojums. Es ceru, ka ēnu referenti vienosies, tātad balsojums ir paredzēts 22. Eh, 23. martā mūsu komitejā un pirms pārējām pie desmitā darba kārtības punkta dod, tātad sēdz vadību nododu Gabrielam Mato. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Sveiciens visiem! Veiksmi jaunajā gadā! Turpinām darbu pie darba kārtības. Royce, we have 10 more minutes left. Yes, the rapporteur is here for the next yeah. minute. Wait for a while. What is coming there? Rapporteur. Referents tūdaļ ieradīsies.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

Yeah. Okay, we can restart as 11.15. Kolēģi, atsāksim darbu. Pārējām pie desmitā punkta mūsu darba kārtībā. Banku Savienība 2016. gada ziņojums. 437 grozījumi tika iesniegti, kā jūs zināsiet. Referente ir sagatavojusi vairākus kompromisa grozījumu priekšlikumus, kas, manuprāt, aptver gandrīz visus iesniegtos grozījumus. Un otrdien notika ēnu referentu sanāksme, tur tika panākt zināms progress, tad nu nekavēsimies. Un uzreiz došu vārdu Hubners kundzei referente. Lūdzu. Paldies! Sākumā varbūt kāds labojums. Nu, mm, lielākā daļa grozījumu nu, tiešām nav mums tomēr pieņemami. Aptuveni 30 uh, grozījumus man izdevās izstrādāt, uh, 30 uh, kompromisus. Un, nu, jāsaka, atliek vēl daudz grozījumu, kas nav ietverti. It kā jau saistībā ar vieniem un tiem pašiem jautājumiem, bet nu, groz, kompromisos nevarēja bieži vien tos ietvert. Kompromisa izstrāde šeit aizvien ir ļoti sarežģīta. Ir grūti saprast, kāda ir politiskās grupas nostāja zināmos grozījumos, jo viedokļi atšķiras arī politisko grupu iekšienē. Tā rezultātā, nu, process visai sarežģīts un viens no smagākiem darbiem izstrādāt kompromisus bija kā reiz būt konsekventiem. Paņemt visus kompromisa elementus, kas būtu atbalstām visām grupām, bet tajā pašā laikā nodrošināt atbilstību saturumu un jēgai. Šodien mūsu diskusija notiek uh, laikā, kad mēs ar ēnu referentiem jau strādājam Un ir panākts visai labs progress attiecībā uz pro, šiem kompromisiem. Pagājušajā nedēļā bija viena tikšanās. Tagad ceram, ka rakstiskās procedūras palīdzība izdosies atrisināt vairākus jautājumus par kompromisiem, kas vēl nav pārunāti. Nākamnedēļ tiksimies Strasbūrā un ceru, ka būsim gatavi balsošanai ECON 25. datumā. Minēšu varbūt dažus jautājumus, kur esam izstrādājuši, kur strādājam pie kompromisiem, un tie ir visai gan svarīgi, gan arī sarežģīti. Tīri balstoties uz ziņojumā ietvertajiem izaicinājumiem, ar ko jāsastops. Pirmais jautājums, kur runājam par kompromisu, ir situācija banku nozarē attiecībā uz šiem uh, um, peļņu nenesošiem aizdevumiem un peļņas ienesību kā tādu. Šeit bija salīdzinoši viegli rast kompromisu. Mums visiem šie jautājumi rada patiešām nopietnas bažas. valstu maksāt nespējas likumi, diagnozes, primārie sekundārie tirgi, instrumenti izaugsmas atjaunošanai. Nu, tie ir jautājumi, kur ir viegli ieņemt līdzīgu nostāju un atrast kopsaucējus. Attiecībā uz laikiem un grafikiem tur viedokļi zināmā mērā atšķīrās. Dažiem kolēģiem šķita, ka šeit um, ir jāiz, jā, jāpieiet šai lietai ļoti steidzami, citi gribēja citus risinājumus, bet, manuprāt, uh, šeit vienosimies visticamāk arī par uh, tām reformām, kādas mums nepieciešamas. Te jārunā arī par risinājumu Eiropas līmenī, bet tīri nacionālās likumdošanas uh, kontekstā, jo daudzi jautājumi saistīti ar nacionālo valstu likumdošanu, manuprāt, uh, tika stiprināts pat sākotnējs kompromiss attiecībā uz centrālās bankas iesaisti un dažādiem veidiem MPL tirgus izveidei. Tādēļ, manuprāt, arī tur kompromiss vairs nav nesasniedzams un tāls. Vēl kāda lieta, kas ir ļoti sarežģīta - valstu parāda jomā kompromiss. Šeit bija visai daudz grozījumu iesniegti Un te jāsaka, grupa nostājas um, saprašana visai grūti mums vedās. Tomēr uh, šķiet, ka uh, izdevās mums atlasīt tos grozījumus, kur ir uh, uzskaitīti ļoti skaidrā veidā ieguvumi, riski, potenciālā attieksme. Tādēļ, manuprāt, ir uh, mums kopīga izpratne par to, kāda ir situācija. Vēl aizvien gaidām rezultātus no FSB kas strādā pie šiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka neplānojam šeit nemaz nonākt pie tādas gala nostājas, definitīvas nostājas. Kompromisi nedaudz tādi tika pārstrādāti, pārskatīti, bet es domāju, ka kopsaucēji izdosies atrast. Diskusijas arī par startautiskajiem standartiem, ar risku saistītiem līdzekļiem un darbu bāzeles kontekstā. Arī šeit, jāsaka, mums ir dilemma vai ļoti strikti, bez nosacījumiem noteikti, ka nepieciešams izpildīt startautiskos standartus, jo ir kolēģi no otras puses, kas vēlētos, um, kas ir izklāstījuši iemeslus, kādēļ būtu iespējams atkāpties no starptautiskiem standartiem. Arī šeit, manuprāt, radām kompromisu. Mēs ļoti skaidri vienojāmies, ka Eiropas Savienībā jādara viss, lai ietekmētu darbu starptautiskā globālā līmenī Tā vietā, lai mēs turpinātu šo pašu pieeju, ka tas mūs neskar, un ja mums kas nepatīk, tad vienkārši atkāpjamies no starptautiskiem standartiem. Te ir, manuprāt, viss kārtībā, kompromiss tīri labs šķiet. Un arī attiecībā uz savienības klātbūtni starptautiskos fórumos šķiet, ka esam uz vienas nots. Tie ir jautājumi saistībā ar ziņojumu te pildībā esam izmantojuši Silviju Gulāru priekšlikumu, lai arī mums šķita, ka viņa to nedaudz varbūt ir vājinājusi. Aicinājām varbūt nedaudz padarīt striktāku redakciju, ceru, ka viņai nebūs iebildumu. Nu, mums arī milzīgi viedokļa atšķirība attiecībā uz valstu rīcību, kapitāla prasībām arī tur šķiet milzīga problēma nebūs. Tālāk, protams, pārāk, tātad jautājums saistībā ar pārāk lielām struktūrām, kas nedrīkst bankrotēt, too big to fail. Šeit um, situācija nav vēl īsti skaidra, bet, manuprāt, ir personīgi uzskatu, ka mums ir jādomā par šo jautājumu, varbūt arī tādā nedaudz objektīvākā veidā, un jāpanāk progress. Nu, ir gan lieta, par ko esam par ko neesam līdz šim runājuši, tas ir nobloķētais BSR dosjē, un mums nešķiet, ka šī būtu īstā vieta, kad to atvērt un par to runāt. Bet te potenciāls uh, kompromiss, nu, nav īsti stabils, vēl es īsti nezinu, vai te izies cauri, bet jebkurā gadījumā ir bijušas dažādas diskusijas bet es domāju, ka visi varam vienoties, ka nevajadzētu atkārtoti atvērt MIFID. Ar kolēģiem vienojāmies, ka Zaļie un Alde sagatavos kompromisu priekšlikumu jaunam punktam par Brexit. Tas būs vēl viens jauns kompromiss. Es nedomāju, ka būs sarežģīti kādam to pieņemt. Un vēl aizvien gaida arī kādu kompromisu, ko solīja Zaļie un sociālisti. Viņi solīja sagatavot jaunu uh, punktu par, mā, par tirgus potenciāla politiku. Arī tur gaidām priekšlikums. Nu, manuprāt, pavisam drīz. Es domāju, ka progress būs ievērojams, aptuveni 30 kompromisi, par apsvērumiem šobrīd nerunāju, bet būs ļoti daudz grozījumu, par kuriem būs balsojums atsevišķi. Lielas paldies! Paldies, Hubnieša kundze! Pāriem pie ēnu referentiem. Četras minūtes katram S&D grupas vārdā Delbokungs, lūdzu. Merci, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties Danutei Hibnerei uh, par uh, to, ka viņa tik uh, labi prot panākt kompromisu. Tas nebija viegls uzdevums, bet nevaru neko vairāk piebilst par viņas teikto par sarunām ēnu referentu sanāksmē. Tas pilnībā atspoguļo grūtības, ar ko mēs saskaramies. Mēs kopā ar zaļiem strādājām pie kompromisa par uh, makroprudenciālo uzraudzību un cerām, ka varēsim to nosūtīt jau šodien ka uh, tā tad ir uh, iesniegti daudzi grozījumi, tos lasot, es domāju, ka mums jāatgriežas pie būtiskākā, lai uh, ziņojums uh, izpildītu savu uzdevumu, proti, lai mēs varētu sekot tam, kā tiek īstenotā banku savienība, jo mūsu uzdevums jau ir raudzīties uz to, kā tiek īstenoti tie tiesību akti, ko mēs pieņemam. Uh, un eh, tāpat jānorāda uz to, kas ir izdevies, kas nav izdevies, kā vēl pietrūkst. BRD un DJAC eh, ir eh, jāizteno visās dalību valstīs, lai šis regulējumā ietvars ir pieņēmts un uzraudzība struktūras darbojas uh, apmierinoši, bet jautājums par pārāk lielām struktūrām, kuras nedrīkst bankrotēt, nav atrisināts, pietrūkst uh, trešā pīlāra un uh, fiskālā backstopa. Līdz ar to banku savienības izveide nav pabeigta lieta. Protams, ka mums, mēs saprotam, kā pietrūks, bet mums nav vienprātības par to, kā to visu īstenot. Es ceru, ka mums tomēr izdosies rast atbildes uz visiem uzdotiem jautājumiem noteiktajā termiņā. Ir arī citas vietas, kur šie jautājumi tiek apspriest. Mums ir komisijas priešlikums par ēdīs, gaidām arī darba pabeigšanu pie Bāzeles 3, tātad visa šī pakotne ir jāapspriež, un mēs nevēlamies, lai šo sarunu uh, rezultāti, lai mēs jau tos apsteigtu šajā ziņojumā. Katrā grupa, katrs deputāts tagad iesniedz grozījumus, atspoguļojot savu viedokli, bet es tomēr domāju, ja mēs vēlamies rīkoties saskaņoti, tad mums ir uh, jāvienojas par kompromisu, bet neapsteidzot citur notiekošo sarunu rezultātus. Es Eh, arī ar to beigšu savu uzstāšanos un gribu apliecināt, ka mūsu grupa ir gatava eh, panākt vienošanos par eh, dokumentu, kas dod pietiekami spēcīgu signālu, bet mēs neapsteidzam citus lēmumus, kas tiks pieņemti vēlāk. Liels paldies! Iekļāvāties arī laikā ECR grupas vārdā lūdzu. Mr. Lunes uh, is the shadow for this file. I Ēnu referents uh, lūdza mani paust uh, um, atvainošanos par to, ka viņš nevarēja šodien šeit ierasties, tādēļ nolasīšu viņa sakāmo Londers kungs. Gribētu pateikties uh, referentei par kompromisa priekšlikumiem. Kompromisa priekšlikuma projekts kopumā šķiet visai līdzsvarots. Viedokļu apmaiņas laikā par uh, ziņojuma projektu ekonu komitejā ECR lūdza referenti domāt par to, ka varētu izņemt atsevišķo sadaļu par fiskālo um, ierobežojumu un palikt pie trim nodaļām, kas ir saistīts ar ka, tātad vienu kat, nodaļa katram no Banku Savienības pīlāriem. Prieks, ka referente pieņēma šādu priekšlikumu attiecībā uz struktūras maiņu. Citi ECR grozījumi bija saistīti ar uh, pārāk lielām struktūrām, kas nedrīkst bankrotēt, aizdevumi, kas neienes peļņu un kritēriju izpilde depozītu sistēmai Eiropas līmenī. Redzam, ka daudzi grozījumi šajos jautājumos jau ir iesniegti arī no citu kolēģu puses, un prieks redzēt, ka referente ir iekļāvusi šos priekšlikumus no dažādām grupām arī kompromisu priekšlikumus. Par trešo pīlāru Banku Savienībai. Kā jau tika sagaidīts, tad uh, tika iesniegti daudzi grozījumi, un tie ir ļoti atšķirīgi. Tā rezultātā šis ļoti svarīgais jautājums, un um, teksts tomēr nav milzīgi garš, nu, būs visai sarežģīti mums prāt nonākt pie risinājuma, tādēļ nepacietību gaidīsim to, ko darīs referenta. Un Lundes kungs gribētu atsaukties arī uz uh, ziņojuma projektu. Uzskatām, ka tas varētu būt labs pamats tālākajām sarunām un pārnāsim kompromisu grozījumus nākamnedēļ Strasbūrā. Ar nepacietību gaidām konstruktīvo darbu pie kompromisu priekšlikumiem, gan ar referenti, gan ar citiem ēnu referentiem. Ceram, ka kopā nonāksim pie ziņojuma, kas ir skaidrs, ambiciozs un realistisks tajā pašā laikā. Lielas paldies! Alde pārstāvis šķiet zālē neatrodas. Goļ. Makārtīgums lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentei par paveikto darbu, strādājot pie kompromisa grozījumiem, par ko norit šobrīd sārunas. Žēl, ka nevarēju piedalīties iepriekšējā nu, referents sanāksmē, bet nu, nākotnē noteikti tos plānoju apmeklēt. Daži vispārīgi rakstura komentāri. Un konkrētāks nosūtīsim e-pastā vai citās sanāksmēs paudīsim. Pozitīvi vērtējam līdz šim paveikto darbu tiks iekļauts kompromisos, tie ir saistībā ar iemesliem, potenciāliem risinājumiem uh, šo aizdevumu problēmai. At, arī atzīstot to, ka tas ir saistīts ar pieprasījumu. Un arī aicinājums regulēt ēnu banku sektoru, kas ir iekļauts esošajos priekšlikumos, ir pozitīvi vērtējums. Un pozitīvi vērtē arī to, ka konkrēti ir iekļaut uh, redakcija saistībā ar zaudējumu uh, uzsūkšanos tur tīlāk būtu jāizmanto kā minimālais standarts. To varētu vēl stiprāk pateikt. Un pozitīvi vērtējam arī priekšlikumu par vienotās uh, sanācijas fondu, ka tas nebūs uh, pietiekams, lai glābtu zināmas bankas. Ir vairāk grozījumi vēl, kurus gribētu īpaši izcelt, gribētu, lai tie parādās gala ziņojumā. Manuprāt, jāvienojas par uh, analīzi par to, kādēļ Eiropas banku sektors nenes peļņu un glābšanas kritēriji perifērijās valstīs. Uh, um, ir vairāk. Tas ir būtu viens no iemesliem. Attiecībā uz valstu parādu šeit gribētu, lai parlaments pilnīgi skaidri pasaka, ka uzskata, ka dalību valstu centieni mazināt uh, piesardzības kontrolas prasības ir uh, pretrunā mērķim. Par uzraudzību runājot, ir tik iesniegt vairāk grozījumi, uh, netransparents EBS stresa testu process, uh, Tas ir, um, to pamanījām arī Deutsche Bank gadījumā pagājušo gadu, arī to vajadzētu atspoguļot galziņojumā. Parlamentam, protams, ir ierobežots iespējas uh, vērtēt uh, uzraugu darbu, tādēļ, ja situācija ir tik ļoti problemātiska, tādēļ mums kopīgi vajadzētu paust savas bāžas. Domāju, tas ir jautājums, ko varēsim arī iekļaut kompromisā. Un vēl jau svarīgāk ir tas, ka mums vajadzētu atzīt, kāda ir reālā situācija, esošie priekšlikumi uh, banku saistībai un pārmērīgi lielām bankām, kas nedrīkst bankrotēt, nav varbūt šobrīd pietiekami esam jau sen aicinājuši rīkoties, eh, lai risinātu šo jautājumu, vēršoties pie atsevišķām bankām, investīciju bankām, komerciālajām bankām. Investīciju bankām bankas būtu jāsamazina, ja tas nepieciešams. Sadalīšana nav radikāla ideja, ko atbalstīt tikai kreisie. Tas ir priekšlikums, kas bija iekļauts jau 12. gadu ziņojumā no augsts līmeņa ekspertu grupas par ES banku sektoru pārstruktuzāciju šis dosie tika nobloķēts, bet mums vajadzētu aicināt panākt tajā progresu. Nu, tās būtu tās prioritātes, ko plānojam risināt nākamajās sanāksmēs, un nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību ar referentu un nānu referentiem. Paldies! Paldies! Zaļo vārdā! Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Venigīgla kunga un referenta vārdā gribētu pateikties referentei par uh, labi paveikto darbu un centieniem strādāt tālāk. Tomēr daži punkti ziņojumā nav īsti uz pareizā ceļa, jo finanšu sektors vēl aizvien ir pārmēr sarežģīts un dažām bankām vēl aizvien nepietiek kapitāla. Tādēļ situācija jāmainās. Komiteja līdz šim brīdim ir aizstāvējusi finanšu stabilitāti, un tā vajadzētu turpināt arī nākotnē. Nevajadzētu mums veicināt finanšu de deregulāciju. Pozitīvi vērtējam to, ka dažas no mūsu idejām ir iekļauts pirmajā kompromisu kopumā. Piemēram, nepieciešamība uzreiz uh, regulēt aizvien pieaugošu ēnu banku sektoru un aicinot vienkāršot um, piesardzības noteikums dažādiem banku modeļiem. Pozitīvi vērtējam arī to, ka sarunu komandai šķiet ir kopīgas idejas par svarīgākiem jautājumiem, kas būtu iekļaujami kompromisos, nu, piemēram, uh, finanšu produktu pārdošana mazumtirzniecībā, tātad mazumtirzniecībā, tas ir ļoti svarīgi tādās valstīs kā, piemēram, Itālija. Arī prudenciālā šī tīkla stiprināšana, tas ir jauns kompromisa priekšlikums. Mēģināsim to šodien visiem pārējiem arī izplatīt. Un treškārt, uzsverot to, ka potenciālās sarunas pēc uh, apvienotās karalists referenduma nevajadzētu tam novest pie vienlīdzīgiem spēles noteikumiem uh, Eiropas Savienības finanšu iestādēm un trešo valstu finanšu iestādēm. Ir arī vairāk citi kompromisa grozījumi, ko atbalstām, kas nākuši no citām grupām. Pilnībā varam pievienoties, ka steidzamā kārtā nepieciešams veikt banku struktūrālās reformas, lai risinātu problēmas ar pārmērīgi lielām struktūrām, kas nedrīkst tad bankrutēt. To minēja arī referenti. Piekrītam, ka ir svarīgi saglabāt arī uh, rīcības brīvību iestādēm nosakot MRL, tas ir Hubners kundzes priekšlikums, un varam atbalstīt arī uh, Gulāra kundzes aicinājumu nodrošināt saistības uh, starptautiskajām struktūrām, kā piemēram Bāzels komiteja ekon priekšā, un aicināt kolēģus stiprināt uh, ECB caurskatāmību attiecībā uz lēmumu, vadlīniju, uzraudzības mandātu atklātu, atklāšanu. Un nobeigumā priekšsēdētāji gribētu teikt, gribētu dalīties savās bažās par otrā pīlāra saistošajām kapitāla prasībām. Uh, kas būtu noteikti vārdlīnijas, kas nebūtu saistošas. Šobrīd uh, kapitāla pamatnostādnes, ja norādes tiek uh, pozitīvi vērtēts kā potenciālais ceļš, ko varētu iet, bet tomēr tajā pašā laikā uzraugi nepie, tātad šobrīd uh, ne, nesaprātīgi uh, Uh, klasificēja šīs saistošās uh, vadlīnijas kā nesaistošas, un Reuters ir ziņojis par to, ka uh, tā bija kā Ziemassvētku dāvana Deutsche Bank pazeminot no 10,76% uz 9,51% kapitāla prasības, balstoties pēdējā kvartāla rezultātiem, Tas bankai ļāva ietaupīt četrus, vairāk nekā 4,5 miljardus eiro. Tie ir tie jautājumi, ko gribētu risināt. Esam gatavi sadarboties ar kolēģiem un referenti. Paldies! Paldies! Citēnu referenti negrib vairs izteikties. Brīvais mikrofons. Divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Gribētu pateikties Hūbners kundzei par lielas paveikto darbu. Viņa lieliski ir pastrādājusi un līdz šim šķiet, ka ir ļoti stabils pamats mūsu tālākiem darbam pie šī ļoti sarežģītā, bet sensitīvā tajā pašā laikā jautājuma. Nebūs nevienam nekāds pārsteigums, ka vairāki neviens vien izaicinājums vēl aizvien būtu šeit jārisina, lai pabeigtu Banku Savienību. Tajā pašā laikā daļa Eiropas uzskata, ka šie izaicinājumi būtu jārisina padomēji un dālību valstīm. Es tieši pretēji savukārt uzskatu, ka ja vēlamies stiprināt monetāro savienību un nodrošināt nepieciešamo finanšu stabilitāti Eirozonā, arī Eiroparlamentam noteikti ir aktīvi jāiesaistās Banku Savienības pabeigšanā. Var pievienoties daļai no paustajām bažām, ko pauda kolēģi, īpaši saistībā ar koordināciju starp SRB un pārējām iestādēm Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā bet mēs, kā deputāti, tajā pašā laikā esam nereizi vien kritizējuši, tajā pašā laikā nepiedāvāt nekādus risinājumus, un, manuprāt, ir jābūt uh, skaidrākiem risinājumu priekšlikumiem. Viens risinājums šeit, piemēram, būtu atbrīvot kapitāla investīcijām, nodrošināt, ka peļņu nenesošie uh, um, aizdevumi var tikt pārdoti brīvajā tirgū. Redzu, ka vairākiem tas rada bāžas, tādēļ es domāju, ka mēs šeit tiešām varētu naklējā kopīgi priekšlikumu. Paldies! Paldies! Vārds referentam. Vai vēl kāds gribēja izteikties? Paldies priekšsēdētāji. Atvainās tiešām novēlot pieteicos izteikties, jo sākotnēji jāsaka, negribēju nekādā veidā iejaukties procesā, kas jau tāpat bez manas iesaistīt ļoti labi Liels paldies referentē, kas lieliski ir pastrādājis kopā ar ref, uh, ēnu referentiem. Paldies par to, ka viņa ir vienmēr bijusi pieejama un arī pārējie deputāti varēja ar viņu sazināties saistībā ar šo ļoti svarīgo ziņojumu. Tas bija gan pirms tika izstrādāti grozījumi, gan arī tagad, kamēr sarunas notiek. Pozitīvi vērtēja Delvo kunga teikto saistībā ar to, ka ziņojumā ir vairāki punkti, jautājumi, kur uh, notiek sākotnējais jau darbs, un ja tiešām iedziļināmies pilnīgi visās detaļās, piemēram, laiks, ātrums, nosacījumi, nu, man šķiet, ka neizdosies mums uzreiz šobrīd panākt vienošanos starp dažādajām grupām. Un, ja uzklausīju Lonas kungu teikto, tad arī tur šķiet ideja bija līdzīga. Jautājums bija, vai varam uh, vienoties un pilnīgi skaidri pateikt, ka Banku Savienība nav gatava, ir divi Eiropas pīlāri, trešais tāds nav, nepieciešams trešais pīlārs. Tādēļ, um, jā, arī mums šķiet, ka ir aktuāli to paveikt tagad, bet uzreiz neiedziļināties pilnīgi visās detaļās. Gribētu pateikties arī S&D uh, grupas kolēģiem par šādu ievadu, jo, nu, man arī, š, arī man šobrīd šķiet, ka pie šāds secinājums tagad vajadzētu kopīgi nonākt. Paldies! Lielas paldies, neredz, ka vēl kāds gribētu izteikties, lūdzu, Tanata. Paldies, neko daudz neteikšu. Pilnībā varu pievienoties Esteras teiktiem, viņi ļoti jauki rezumēja šo pieeju, kāda nepieciešama šajā ziņomā nevajadzētu atvērt tos jautājumus, par kuriem jau ir ilgi ticis runāts un par kuriem jau ir arī lemts, nu, piemēram, Bāzeles rezolūcija, kā arī tas, ka nevajadzētu atkārtot atgriezties pie VSR jautājumiem. Tie ir jautājumi, kas jau ilgi ir tikuši risināt globālā līmenī. Un mums nevajadzētu neko tur nekritizēt, nerekomendēt. Balstoties šādi tīri principi, es ceru, ka mums pilnībā izdosies um, ievērot šādu pieeju, bažām var pievienoties. Un vēl kāda lieta, par ko gribētu runāt esam par to runājuši, tad, kad bija pirmās diskusijas ekon komitejā par šo ziņojumu. No tiem kolēģiem, kas izteicās, ir jau pilnīgi skaidrs, ka būs jā šāda tendence visu, kas saistīts ar šo nozari, iekļaut šajā ziņojumā. Iespēja atrisināt šeit pilnīgi visas uh, Eiropas un pasaules banku problēmas. Nu, ja paturam prātā grozījumus, tad, nu, jāsaka, būs ļoti grūti izmantot šādu pieeju, kad risinām pilnīgi visu vienā ziņojumā. Gal galā pie tā turpināsim strādāt arī nākamajos gados. Nu, es ceru, ka būsim tomēr saprātīgi un arī politiskās grupas sapratīs, ka nav tas viegli, ka ir šeit zinām ierobežojumi, ko mēģinam paturēt prātā, arī strādāt pie kompromisiem. Un tad, kad nonāksim pie konkrētiem grozījumiem, kas būs atsevišķi grozījumi, tas būs vēl sarežģītāk. Visi man līdz šim identificētie jautājumi bija saistīti ar kompromisiem, ko gribam panākt ar kolēģiem. Tagad sagaidām uh, rakstiskos komentārus. Mēģināsim līdz nākamajai sanāksmēji visu risināt rakstiskajā procedūrā un tādējādi varbūt nedaudz pieslīpēt kompromisa risinājums, ja tas būtu nepieciešams. Tādēļ, ka kolēģi šajā laikā līdz nākamajai sanāksmē aktīvi strādās un tādējādi varēsim laicīgi nonākt pie ziņojumā, lai 25. janvārī par to varētu balsot. Un, protams, liels paldies visiem kolēģiem, kas ir nosūtījuši grozījumus, kas piedalījās diskusijās, kas pauda komentārus. Ļoti vērtīgi tas viss ir bijis. Paldies! Liels paldies! Balsojums komitejā 25. janvārī. Plenārsesijā to apstiprinās un visticamāk vien nu februārī vai martā. Nākamais darba kārtības punkts, 11. dažādi jautājumi, vai kādam būtu kas sakām, šķiet, ka ne. 12. punkts nākamā sanāksmes. Nākamā sanāksme plānota trešdien 25. janvārī. Un nu visi dodamies uz telpu 3C50. Tur ir uh, Ekon Libe kopīgā sanāksme. Lūdzu. Lielās paldies visiem.